Jā, meine Damen un Herren, darf Sie herzlich. Dāmas un kungi, sirsnieks sveicu jūs mūsdienu sanāksmē. Jā, bet kungs bija eh, pie friziera, jūs noteikti vinēsiet šajā tiesas procesā. Ich habe vorher beim Skat gewonnen, da konnte ich mir das. Jā, jā, es pirms tam eh, vinēju loterijā, es to varu atļauties. Jā, sižnieks veica visus. Gribētu sākumā jūs palūgt, eh, lai nākotnē tiešām arī sekretariāts piegādā arī darba kārtību, lai mēs to tīri formāli arī. Uh, lai mēs varētu ziņot par sarunu koordinatoriem, jo komitejai tas viss ir jāpieņem, tam jāpiekrīt. Es domāju, ka tas ir jādara tā kā paredzēt un nevis vienkārši ar rakstisku paziņojumu. Vakar bija uh, koordinatoru sanāksme, kas bija samērā ātri. Beidzās, pirmkārt runa ir par uh, kārtību, kādā veidā notiek. Uh, uh pie dažas paketes 2020 mēs sarunājam, ka būs darba grupa, kurā piedalīsies uh, tie, kas uh, um, tur strādā ar um, referendiem un ēnu referentiem. Mērķis ir tāds, ka plenārs sēdē tiks pieņemts kā liekais lēmums. Rudenī 2012. gadā uh, ir kā mērķis pieņemts, un uh, galvenokārt runa ir par to, ka mēs jau ļoti agri dažādas uh, dokumentu pakotnes daļas uh, būtu pārnājuši. Uh, par eh, šo jautājumu mēs nevarējām eh, pieņē, eh, izšķirties, kurš mūs pārstāvēs, sabot, un mums vajadzēja tur atrast arī tad gudu risinājumu. Tad arī bija priekšlikums nākotnē arī drusku ātrāk ziņojumus sadalīt šeit, izdalīt. Bet šie priekšlikumu mm, tomēr neatbalstīja kādēļ, jo šī procedūra, kas ir tagad, vienmēr tāda, kad, ja ziņojums, ja priekšsēdētājs to par tiem paziņo plenārsēdē, kad tad pēc tam tiek izlaists. Tas īstenībā viss tāda visnevainīgāka metode, jo tur nevar neviens neko uh, eh, nekrāpties, ne, ne, tas visdrošākais ceļš. Tādēļ eh, mēs nosūtījām ziņojumus, tie galvenokārt bija par 2020 eh, galvenais ziņojums, to dabūja sociāldemokrāti, tad uh, EPP ir līdzdalības noteikumi, inovācija Eiropas institūcijās ET, e to paņēma GOE, un pēc tam bija arī uh, regulācijas ET šeit regulācijas noteikumi. To paņēma zaļie. Ieviešana un Eiropas uh, delegācijas sistēmas to dabūja tautas partija. Tālāk bija programma par eh, konkurenci eh, uzņēmumiem, mazajiem uzņēmumiem. To dabūja ALDE. Uh, un eh, grozīju direktīva eh, par eh, publisko sektoru, informācijas sektoru, to dabūs sociāldemokrāti. Ir vēl daži atzinumi, kas arī tiks sadalīti. Vienkārši to pateikšu, tad jūs varat saviem kolēģiem jau paprasīt. Tirgus un finanšu instrumenti, tā bija otrā daļa, to atkal Alde saņēma programmas ieviešana, vide un klimata pārmaiņas, to dabūja tautas partija. Kreatīva uh, Eiropas programma 2011. gadījums uh, uh, SND un inovatīvai finanšu instrumenti kontekstā uh, multinacionālo uh, uh, daudzgadu finanšu plānu ietvaros. To dabūja tautas partija. Līdz ar to mēs esam informēti par visu. Es domāju, tas viss ir ļoti labi, jo tad vismaz visi zinās visu. Gribētu tagad par pirmo punktu šodien no rīta, tas ir sestais punkts par Eiropas līmeņa standartizāciju. Šeit kolēģis Gīreks ir mūsu uh, referents, tādēļ došu viņam kā pirmajam vārdu. Uh, un vēlos sveikt arī pārstāvi šeit. Paldies Gireka kungam. Paldies, Lies. E, Jā, paldies. Padomis un parlamenta regula, par ko šodien e, runāsim, tā pozitīvu ietekmi atstās uz e, Eiropas iekšējo tirgu, uz ekonomikas izaugsmi. Uh, inovācijām un konkurences spēju. Šeit runa galvenokārt ir par to, kā šo normalizācijas procesu saīsināt un pātrināt. Mēs vēlamies arī maziem un vidējiem uzņēmumiem uh, sniegt iespēju būt pārstāvētiem un uh, visām interesētām sociālajām grupām tāpat attiecībā uz Eiropas līmeņa standartizāciju. Galvenokārt arī EKT, un mēs vēlamies arī palielināt sadarbspēju. Galvenokārt arī informācijas tehnoloģiju jomā mums arī šeit vēl ir lieli sarežģījumi pagaidām Eiropā. Bet eh, šeit runa ir arī par normām, kas eh, ir ļoti tādas jaunas pēc savas būtības. Un eh, to arī šajā ziņojumā visi var izlasīt. Tur ir runa par tehnoloģijām, ražošanas tehnoloģijām, nanotehnoloģijām, kas ārkārtīgi strauji attīstās, biotehnoloģijām, nukleāriem tehnoloģijām. Vissvarīgākie grozījumi, kas šeit ir ieteikti, attiecas uz eh, Eiropas komisijas kompetenci. un mēs vēlamies eh, kā nu kādu pakāpojumu šeit, eh, tur ieviest normas. Un eh, dalīti. Vajadzētu nodalīt IKT sektoru īpaši. Un tas vēl tiek, tiks grozīts par finansējuma pamatu. Finansējuma pamats arī tiks mainīts e Eiropas Savienībā. Es vēlos eh, šajā padomas jaunajā regulā un parlamenta jaunajā regulā vēlētos eh, pozitīvi uzsvērt to, ka šeit parādās arī jauni elementi, kas eh, izraisa arī tās liels izaicinājums, bet es domāju, ka tas ir tāds stabils pamats, lai mēs varētu modernizēt iekšējo tirgu. Un es domāju, ka mēs e, Eiropas normas šeit e, varam tiešām modernizēt. Galvenokārt runājot par pakalpojumiem, par e, e-pakalpojumiem ir parādījušies jauni elementi. Es arī īsumā esmu teicis, ka finansējums šeit tiek mainīts. Mēs vēlamies tādu labāku juridisko pamatu un arī vēlamies vienkāršot procedūras. Noteikti elementi šajā priekšlikumā tomēr sagādā problēmas galvenokārt tādēļ, ka šeit runa ir arī par uh, publiskām privātām uh, partnerattiecībām, tātad PPP. Tas tam vajadzētu patiešām kļūt par finansējumu instrumentu nākotnē, lai varētu tikt veicināts iekšējais tirgus, lai Eiropas normas varētu tikt plašāk izmantotas, lai varētu tikt veicināta arī konkurences spēja un arī Uh, dalībnieku tirgu uzņēmumi varētu vieglāk darboties. Mēs vēlamies veicināt arī ilgspējību, tādēļ šo Eiropas uh, standārtu sistēmu ir uh, jāuzlabo, pievienojot elementus, kas sagādāt pievienoto vērtību. Tagad dažas detaļas. Mums vēl pagaidām nav definīcija par Eiropas standartizācijas noteikumiem. Uh, Šeit nav vēl izstrādāt jēdzienu un definīcijas, un eh, pagaidām vēl nav bijušas arī debatas par to, eh, kā tiks eh, pārstāvētas valstis. Tātad šis standstēl pamatprincips, tas arī šeit nav. Šeit runa ir par to, kā standardizācijas procesu varētu veidot uh, konkrētā valstī, ja jau Eiropas līmenī eksistē šāda procedūra. Daudz normas šeit ir eh, samērā principiāli jau noteiktas, bet eh, tas viss ir jāstrādā arī vēl detalizētāk, ir ja tīpaši tur, it īpaši tādos gadījumos, kur ličinējā sistēma ir jāmaina tās funkcijās. Šajā priekšlikumā ir paredzēts, ka noteiktas tehniskas specifikācijas tiek izmantotas, bet kritērija, ko tām jāizpilda, mm, šie kritērija tādi vieglāki. Protams, ka mums ir jāpanāk arī uh, pilsoņu uh, vienošanās, ja vienprātība, tad piekrišana. Ir noteikti fórumi vai arī uzņēmuma apvienības, kas eh, piedalīsies eh, šajā sistēmā, bet es nevarētu novest pie tā, ka tiks izstrādāti, uh, eh, izstrādāti pretrunīgi standarti. Arī maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāvar piedalīties šo standartu izstrādāšanā. Līdzdalības izmaksas formos ir samērā augstas, un lēmumu pieņemšanas process vienmēr nav demokrātisks. Uh, noteikti fórumi un noteikti apvienības, eh, eh, tās nosaka arī interesēs puses, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tādēļ eh, vajadzētu Eiropas standārdus tādā veidā veidot, lai to noteiktu Eiropas standārtu organizācijas. Un to var darīt tādā veidā, ka izmantotu vienkāršo, vienkāršotu procedūru no visām dalību valstīm un dažādām interesētajām pusēm. Tehniskās specifikācijas ir jāatļauj tikai tad, ja tas ir konkrēti tiešām nepieciešams. Šeit ir jāievēro atklātības, caurskatāmības principi. Runājot par ITS, ITC, arī šeit ir runa par to, kā panākt eh, sadarbspēju. Citiem vārdiem sakot, kas ir mērķis? To teicu jau sākumā. Domāju, ka mērķis ir pareizs, bet eh, pie šī mērķa ved dažādi ceļi. Un es vēlētos teikt, ka šajā dokumentā ir ieteikts tikai viens iespējamais ceļš Varbūt tas nav vislabākais iespējamais ceļš, bet tas ir ceļš, kas mums sniegs iespēju inicēt un pātrināt noteikti procedūras. Un šis ceļš mums arī sniegs iespēju labāk izmantot fórumus, kurus es pieminēju. šie fórumi, ir tīpaši runājot par IKT jomu. Tie definēs eh, regulējumus. Un šeit Eiropas Savienība ir, eh, varētu teikt, atpalikusi, ir tīpaši, ja mēs paraugāmies to, kā strādā mūsu konkurenti globālā līmenī no noteiktām, pasau noteiktām pasaules reģioniem. Paldies! Tik tā no manas puses. Sirsnieks, paldies. Tas bija referents. Tagad gribētu dot vārdu pirmkārt komisijai, lai tā varētu pasāstīt par šo ziņojumu. Brigmanas kundze, viņai pirmajai vārds. Much, Chairman, for... Paldies priekšsēdētē par to, ka devāt komisijai iespēju uh, pastāstīt jūsu komitejas biedriem mūsu priekšlikumu gal, par mūsu priekšlikumu galvenajiem elementiem. Cik tā tas attiec uz mūsu kompetenci? Mm, mm, mēs zinām, ka tas ir viņa šī referenta ziņojuma priekšlikuma galvenais elements. Mēs pateicamies Girika kungam par viņu ierosinājumiem, un mēs eh, ņemsim vērā viņa paustās pašas Manā prezentācijā es mēģināšu pastāstīšu par tiem elementiem, kurus arī minēja Gireka kungs. Tādā veidā es jau tagad varētu paskaidrot, kāpēc mēs nācām klājām ar tādu priekšlikumu, kas ir uz jūsu apspriežu galda. Vispirms gribētu paskaidrot, ka tā ir pakotne. Tātad te nav runa tikai par regulu, bet arī par paziņojumu. Un tas ir svarīgi jo šajā standartizācijas jomā mums nav nepieciešami juridiski instrumenti visiem stratēģijas elementiem. Tāpēc mēs nācām klājām ar pakotni un paziņojumu, kas norāda uz uh, stratēģisko skatījumu 2020. gada standartizācijai un juridisko instrumentu, kurš uh, nāk līdztekus šai komunikācijai paziņojumam. Runājot par dažiem Girekunga minētajiem elementiem, kas nav atrodami regulā, tie ir tomēr paskaidroti e, paziņojumā, jeb komunikācijā. Tātad mums ir regula, un lielākais labums no tās ir tās, ka tā ir tieši īstenojama dalībvalstīs bez transponēšanas, bez nacionāliem tiesību aktiem, kas transponētu likumdošanas institīvu, jeb normatīvo institīvu. Galvenokārt <clears throat> tās adresāti ir dalībvalsts, taču arī kopiena standardizācijas iestādes vienā regulā ir atrodami tagad visi elementi, kas līdz šim bija atrodami dažādos juridiskos instrumentos. Līdz ar to eh, šī regula ir lietotājam ērtāka. Vienā tekstā rodami visi elementi, kas nepieciešami, lai īstenotu regulu. Tātad manis piedāvātos slaidos jūs uh, redzēsiet atsaucas uz dažādajiem juridiskiem instrumentiem, kas tiek aizstāta ar šo regulu. Vienu elements gribētu jau īpaši pieminēt. Tātad te ir runa par direktīvu 98 šērsvī 34. Te ir runa par standartizāciju. Tā nav tehniskas dabas regula. Tā daļa, kas attiecas uz tehniskajiem noteikumiem šai direktīvā 98 šērsvī 34, netiek skarta mūsu priekšlikumos, pašreizējos priekšlikumos. Kā jūs zināt, direktīva 98.434 attiec gan uz standartizāciju, gan uz tehniskiem noteikumiem. Kad mēs runājam par standartiem, es to vēl paskaidrošu vēlāk, mūsu skatījums ir tāds, ka, ka šis ir privātajā vēlmē pamatots instruments uh, rūpniecībai, tā tas nav obligāts, tas ir brīvprātības pamatiem, un tāpēc uh, regulā tas nav norādīts kā obligāts prasības. Tātad uh, ātri pastāstīšu, pārējot pie nākošā slaida, kas tad tālāk sakams. Daudzos gadījumos mēs jau sacījām, ka tas, ko mēs piedāvājam, ir evolūcija, nevis revolūcija. Un es gribētu mm, to pierādīt. Ko es ar to domāju? Sistēma netiek mainīta attiecībā uz standartu dabu. Šie standarti vēl ar vienu ir brīvprātīgi, tos nosaka tirgus prasības. Mēs vēl ar vienu uzsveram starptautisko standartu prioritāti un Eiropas standartizācijas uzņēmu iestāžu loma arī nekādā veidā netiek mainīta Eiropas standartu organizācija loma netiek mainīta. Iespējams, jūs zināt, komisija šīm organizācijām, kas ir privātas organizācijas, ir piešķīrusi, ir piešķīrusi īpašu statusu, tām tiek piešķīra privileģēta loma Eiropas standartu izstrādē. Mēs finansējam operacionālās izmaksas līdz 50% slieksnim Tā tad ir daži noteikumi, kas saistīti ar šo īpašu attieksmi pret šīm organizācijām. Mēs arī atsaucāmies uz šīm organizācijām pašā regulā. Nacionālo delegāciju princips un loma netiek mainīta arī mm, Eiropas standartu mandāts netiek mainīts. Mēs eh, pieminam šeit eh, Eiropas standartizācijas organizācijas biznesa modalitāti, tas netiek skarts. Regulā jūs to neatradīsiet. Tas atrodams ir komunikācijā, ja paziņojumā. Jo juridiskajā instrumentā ir jānorāda strikti kritēriji, un tā kā šeit nav paredzēti strikti kritēriji šai jomā, tad līdz ar to uh, Šī joma ir paskaidrota visaptvaroši komunikācijā. Tur ir atainot visa sistēma, kas ir Eiropas standartizācijas organizāciju pamats Eiropā. Tātad šai ziņā mēs neko nemainātu. Referents pieminēja vairākus jauninājumus, tad es gribētu arī tos pieminēt, kāda ir jauninājuma regulē vispirms. Ehm, pēc konsultācijas ar iesaistītām pusēm Komisija sagatavos igada darba programmu. Pat labam mums šādas darba programmas vēl nav. Mēs tādu gatavojam. Paredzēts, ka komisija to pieņems eh, tuvāko nedēļu laikā. Un tas parādīs to, kā Eiropas standarts atbalsta ne tikai Eiropas Savienības tiesībāks, bet arī politikas, un kā tas arī izmantojums lai sniegtu atbalstu Eiropas Savienības galvenajām pamatīnstīvām inovācijai, piemēram, digitālā darba kārtība, eh, resursu Eiropu un tā tālāk. Tas parādies uz to, ko komisija ir paredzējusi kā mandātu nākošajam gadam. Tātad tas ir pirmais mēģinājums padomē un parlamentam piedāvāt darba programmas prioritātes attiecībā uz Eiropas standartiem. Šī darba programma ir pieminēta regulā, jo tas ir tiks tāds svarīgs jaunais elements, un mums ir jāsniedz informācija par to parlamentam un padomēji. Referents runāja par eh, pakalpojumu paplašināšanu Taču attiecībā uz precēm mēs piedāvāsim pakalpojumu paplašināšanu tikai tad, kad ir tirgus pieprasījums un kad um, tad tie ir valsts pakalpojumi. Tad mēs nevienām izmantojam to pašu principu. Vēl mēs gribētu panākt iekļaujošāku sistēmu, iesaistot vairākas puses Referents pieminēja komisijas jaunās pilnvaras. Šīs pilnvaras izriet no Lisabonas līguma. Tad būtībā tā ir Lisabonas komitoloģija. Tā ir minēta mūsu priekšlikumā. Ir arī paredzēti deleģētie akti. Un mēs gribētu arī paredzēt iespēju izmantot jau pašreizējos, uh, pašreizējās informācijas komunikācijas tehnoloģijas specifikācijas. Svarīgs vārds šeit ir pastāvošās, eksistējošās. Mēs eh, fórumiem un konsorcijiem nepiešīsim pilnvaru, pilnvars izstrādāt standartus eh, IKT jomā. Mēs to neesam paredzējuši. Patiesībā regulā ir skaidri paskaidrots, kā mēs izmantosim esošās IKT specifikācijas kas tiek pakļauts daužiem, daudziem drošības eh, pasākumiem, lai prasības tiktu izpildītas. Šis elements ir svarīgs, jo dažkārt varētu būt uh, eh, ja situācija, ka tiek jaukts, uh, ka mēs, lūk, EZO piešķiram iespēju izstrādāt standarts, bet IKT jomā mēs izmantosim jau esošos standarts, esošās specifikācijas, tad mēs nepiešķirsim EZO nekādu standartu izstrādes mandātu. Mēs negribam te veicināt monopolu. Nevienai standartu organizācijai mēs nepiešķiram Eiropas standartu izstrādes mandātu. Iespējams, ka šeit uh, būs kāda pārpratuma. Nu, tālāk uh, mazie video uzņēmumi un uh, mm, sabiedrības iesaistītās puses. Mēs vēlamies mm, zem šī paša juridiskā lietu sarga apkopot mazos vidies uzņēmumus, patārētājus, vides intereses un sociālās intereses. Mēs arī uzstājam uz to, lai politikas izstrādes līmenī un visās standartizācijas procesa fāzēs tiktu iesaistīts viss šīs puses, un tas arī atrodams regulā. Tas attiec uz Eiropas līmeni, nacionālajā līmenī mēs eh, uzstājam to, ka tiek īstenots tas pats princips, taču tas nav iekļaujams regulā, tāpēc tās atrodams ir komunikācijā. To jūs varat lasīt komunikācijā. Tur ir eh, paredzēts, ka dalībvalstīm jāīsteno eh, rīcība, lai iesaistītu visi interesētās puses nacionāla līmenī. Un regulā mēs ierosinām harmonizētus kritērijus eh, maziem vidiem uzņēmumiem un sabiedrības pārstāvjiem <clears throat> iesaistītām pusēm. Tātad visas iesaistītās puses tiek eh, atbalstīts pamatoties, pamatoties uz standartizētiem kritērijiem. Un te arī ir, zinām, interesi Eiropas standartizācijas organizācija Tātad mūsu priekšlikuma svarīgs elements ir šī iekļaušana. Vēlreiz runājot par ESO statusu. CEN, CENELEC un ECI saglabā savu monopolu Eiropas standartu izstrādē. Tas ir svarīgi, tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas standartizācijas sistēma darbojas labi, nodrošina labu rezultātu un arī turpmāk ir jāizceno šīs īpašās attiecības starp komisiju un šīm uh, radniecīgiem organizācijām. Tas, ko mēs gribam iekļaut kā kaut ko jaunu, ir skaidrākas, skaidrāk termiņi un formāls, un oficiāls finansējuma pamats. Uh, finansējums, kas pamatojas uz rezultativitāti. Mēs arī paredzam <clears throat> komunikāciju no lejas uz augšu un konsultēšanos. Mēs paredzam īpašu rezultativitāti, un tas tā tiks īstenot pamatojoties uz sadarbību. Mēs mainīsim pašreizējo situāciju, kad nākošgad tiks pieņemta jauna finanšu regula, tad mēs īstenosim jaunu uh, partnerības uh, ietvaru ar ESO ņemot vērā finanšu regulas mainīto saturu. Mēs arī <clears throat> paredzam nodrošināt mērķi, kas līdz 2020. gadam palielināt efektivitāti par 50%. Tad, kad mūsu rīcībā būs jaunā finanšu regula un jauns partnerības nolīgums, tad mēs uh, ieviesīsim dažus specifikācijas elementus, kas būs saistīti ar finanšu regulu. Piemēram, runājot par eh, lielo, mm, par visaptverošo finansējumu uzreiz visā līmenī, visā apjomā, tad eh, <laughs> tas uz to attiecas un tas tiks īstenots nākošajā gadā. Un te ir arī paredzēta līdzdalība nacionālā līmenī. Mēs piešķiram tad uh, FO liel, SO lielāku lomu, taču arī pieprasam, lai šīs organizācijas pātrina savu procesu, mm, nekaitējot standartu kvalitātei. Tad mēs arī paredzam partnerības ietvara nolīgumu pārskatīšanu, kas nāk par labu ESU. Es redzēju, ka ziņojuma priekšlikumā bija problēmas ar laika grafiku. Šķiet, ka mēs eh, piešķiram termiņu, kad ir jāizstrādā mandāts, kad ir jāatbild. Šķiet, ka te trūkst līdzsvarotības, sabalansētības. Es atvainojos, vai jūs varētu varbūt salasiet eh, binokļus mums iedot, lai mēs varam salasīt, kas šeit parādās. Okay, you don't want À, jūs negribat? Nu labi, es pavisam īsti tad vēl pakomentēšu, saka runātāji. Tātad 7. panta 3. punktā regulas priekšlikumā ir pieprasījums, ir prasība, lai ESO uzņemas mēneša laikā atbildība nāk klajā ar mandātu. Un tad komisijas rīcībā ir trīs mēneši nodrošināt noslēgt līgumu. Un tāpēc mēs gribētu sacīt, ka no vienas puses atbilde ESO ir vieglāka, jo tie jau šīs organizācijas jau būs saistīts ar uh, koordinēšanu no lejas uz augšu un igad programmā. <clears throat> Un būtu pārsteidz, pārsteidzoši, ja mēs viņiem piedāvātu jau uzreiz virkni mandātu, mandātu jo tas nozīmētu, ka jau no paša sākuma viņi būtu saistīti ar prioritāšu izstrādi. Tāpēc mēs viņiem piedāvājam uzreiz, tad, lai viņu rīcībā būtu vairāki mēneši, un tad viņi zinātu, kā darbs risināsies tālāk. Tad mēs arī runājam par vairākiem soļiem, kas saistīti ar saprātīgas finanšu vadības principu. Piemēram, mums ir jāizvērtē priekšlikumi attiecībā uz to uh, efektivitāti, izmaksu saprātīgumu un tad tālāk var izstrādāt konkrētu priekšlikumu. Nu, katrā ziņā mēs varam mēģināt uzlabot um, mūsu nolīgumus, bet e, tas nav salīdzināms ar jā vai nē atbildes sniegšanu attiecībā uz mandātu. Mēs vēl varam atgriezties pie šī jautājuma. Tagad runājot par IKT specifikācijām. Tas ir visnotaļ svarīgs jaunājums, kā uz to norādīja arī referents. Mēs gribētu sacīt, ka pastāv divi veidi, kā var strādāt šai ziņā. Vēlreiz gribu sacīt, paskaidrojums, rodams, ir komunikācijā jo patiesībā mēs mēģinam veicināt um, mm, sadarbību starp eh, ārvalstu konsorcijiem un ESO standarta izstrādē. Tāds runājot par eh, globāli pieņemtajām IKT specifikācijām, tā norādīja arī Girekungs. Mēs gribam sniegt iespēju atzīt paš jau spēkā esošās IKT specifikācijas, bet šeit ir vairāki priekšnoteikumi. Protams, mēs pieņem, pieņemam to, ka pēc eh, daudz iesaistīto pušu platformas eh, apspriež, apspriešanās. Šāda platforma tiks izveidota nākošgad, 2012. gadā. Tomēr ir spēkā vairāk noteikumu. Mēs neizmantosim esošās IKT specifikācijas tajā jomā, kur jau pastāv Eiropas standarti. Mēs to darīsim tikai tādos gadījumos, kad Eiropas standarti ir novecojuši, vai arī tie tirgumi nav derīgi, vai arī vispār Eiropas standarti nav. Mēs mūsu Regulā arī viešām veselu virkni kvalitātes kritēriju. Tie ir strikti kritēriji. Tie jo īpaši attiecas uz konkurences vadlīnijām, uz horizontālās sadarbības principu. Te ir pieminēts atklātība, pārskatāmība un pasaules tirdzniecības organizācijas principi šajā jomā. Un nobeigumā gribētu runāt par šīs regulas nozīmi. Mēs vēlamies, lai šī regula tiktu pēc iespējas ātrāk pieņemta un stātos spēkā vēlams līdz 2013. gada 1. janvārim. Uh, Te ir uh, svarīgi arī digitālā darba kārtība, un, uh, eh, saiknes starp inovāciju un pētniecību un nepieciešamība sniegt atbildi pašreizējiem izaicinājumiem. Šis jautājums eh, ir ļoti svarīgs, un tāpēc jau 2013. gadā mēs izveidosim Uh, pārskatu ieviestajām izmaiņām. Paldies! Paldies par informācijām. Nākamais runātais Brežīnas kungs. Eh, děkuji, pane předsedo. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es, eh, es piekrītu kolēģa eh, Gereka rezolūcijas priekšlikumu. Visos tā būtiskajās daļās es atbalstu viņa atzinumu arī dažu dalību valstu viedokļi ir tieši tādi paši. Tas jau tika teikts arī padomis sarunās, darba grupās. Ja gadījumā tas nereizēs nekādas negatīvas ietekmes, pāris detaļas tikai, tā, tās neliels komentārs varbūt par grozījumu 5, 6 un 8, par to, kā tas tiek pamatots. Šie grozījumi, sākotnēji 19., 20. un 22. punkts tie bija. Tie attiec uz šiem punktiem. Izteikums par standartizāciju IKT jomā eh, to aizstāt ar tehnisko specifikāciju, es neesmu pārliecināts, vai eh, šis pamatojums grozījumam būtu pietiekams. Šeit tas ir pamatos tādā veidā, ka standārti pamatoties, jāpamato pamatoties uz reģionāliem standārtiem, nevis atkarīgi no uh, rūpniecības jomas sektora. Tam, protams, var piekrist tikai daļēji, jo uh, par standārtu var uh, apzīmēt jau kādu dokumentu, tā var būt gan arī, uh, gan arī sektora standārts vai arī jomas sektors mēs esam vienojušies par to, ka Eiropas standarti ir jānošķir no citiem dokumentiem, ko sagatavo fórumos un apvienībās konsorcijos. Man ir vēl, vēl pāris eh, detaļas šeit vēl piebilstamas. Bet tā lielos vilcienos ar pamatā es piekrītu ar, ar šiem atzinumam. Eh, paldies par eh, sadarbību. Paldies, kolēģis Bitikofers. Paldies priekšēdētāji. Vispirms es labprāt ieteiktu, ka, lai mēs šeit, vismaz šajā komitejā, ieviesu standārtu burtu lielumiem e, ekrānos, kas parādās, jo tas ir vienkārši neiedomājami un nepieņemami, ka neko nevar izlasīt. Jūs rādāt šeit prezentāciju, bet tas nav orientēts uz labu pakalpojumu. Gribētu teikt trīs uh, komentārus. Es eh, referentam gribētu teikt paldies par šo intensīvo un aktīvo darbu, ko viņš ir iegūtījis eh, šī jautājuma risināšanā. Par eh, mazo un vidēju uzņēmumu iesaistīšanu un par iesaistītajām pusēm, interesētām pusēm. Es neesmu īsti pārliecināts, vai šeit varbūt vajadzētu runāt vēl par tādu pastiprinājumu. Uh, gribētu teikt, ka šajā komitejā, šajā sasaukumā, esošajā sasaukumā jau ir ticis daudz par to diskutēts, vai varbūt būtu iespējams standardizācijas organizācijas no šī SME jomas un eh, arī no interesēm pusēm arī dot eh, balstiesības. Un man šķiet, ka šīs debatas vēl nav pabeigtas vajadzētu viņu nozīmi vēl pastiprināt formulējumus, ko Gerika kungs, ko astotajā grozījumā šeit pieminēja, man šķiet kā tāds, tāds pavājinājums eh, lomām, lomai nozīmē, kas tiek piešķirta eh, šīm eh, no SME un iesaistēm pusēm viņu balstīsim, un tas tik pavājināts. Tātad par to, kā var iesaistīt fórumus un apvienības. Tas ir viens no galvenajiem uh, mēķiem šajā dokumentu paketē. Man jāatzīstas, ka man šie iebildumi, ko es jūsu atzinumā redzu par uh, standārtu iesaistīšanu no fórumu un apvieniem puses, es to nevaru atbalstīt jūs teikto. Es domāju, ka svarīgi rūpēties par to, lai standarti arī no šīs jomas, ja tiek rīkoti konkursi, ka tie būtu kā atsauces standarti. Un tas, ko jūs iesakāt kā grozījumu 9. un 10. pantā, man šķiet, ka tas drīzāk to bloķētu un nevis eh, veicinātu un atbalstītu. Tas arī par to būtu vērts droši vien arī diskutēt. Trešais. Jūs pareizi sakāt, ka ir jārada standārti pakalpojumu jomā. Mums vajadzētu, es domāju, ka visi būsim vienās domās jāizvērst tāds piesardzīgs ceļš, ir īpaši raugoties uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Tur eh, no dalībvalstīm Es esmu saklausījis, ka dalībvalsts eh, pauž bažas par to, ka šeit pārlieku ātri standartizācija Eiropas līmenī tieši mazos un vidējos uzņēmumus uh, eh, atstās viņiem negatīvu ietekmi, un viņi vispār netiks pie vārda un teikšanas, un tad viss nevarēs ievies. Paldies, paldies, Bidukaferu kungs, jūs vakar šeit nebijāt. Tad mums bija vēl mazāk būtu uz ekrāna. Bet jūs eh, norādi pareizi, vienmēr ir jāraugās, ka mēs runājam par kaut ko un viss, kas ir ieradušies, ka vismaz būtu minimālais burtu lielums, lai to var izlasīt, jo vakar mums vispār neko nevarējām izlasīt. Tur bija ļoti maz, bieži vien pat nepadomā tie, kas gatavo eh, prezentāciju, kā tas izskatīsies uz ekrāna. Ļoti labi tas praktisks eh, norādījums. Kolēģis Odija, nākamais runātājs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā mm, te ir runa par standartizācijām. Standartiem es domāju, ka vajadzētu te, uh, izvairīties no visiem saīsinājumiem, un, jo tie arī nav saprotami. Es gribētu novērst. Butīkofa kunga uztraukumu par maziem vidējiem uzņēmumiem noraidīt. Te bija runa par 18 grozījumu, bet ir 4. un 19. grozījums, kur ir runa par to, ka mazie un vidējie uzņēmumi uh, viņu loma šeit ir mazināta. Man šķiet, ka sākotnējais komisijas teksts bija labāks, jo uh, tur ir paredzēts, ka uh, ņemts vērā, ka maziem vidiem uzņēmumiem mazāk līdzekļu, un tāpēc prasīs pret viņiem ir mazāks. Mēs uzskatām, ka šajā nozarē izaugsmas iespējas ir daudz lielākas. Otrais mans novērojums ir saistīts ar eh, rūpniecisko aspektu. Man šķiet, ka šeit rūpniecības loma netiek pietiekoši augstu vērtāt. Es zinu, ka šis teksts nav domāts treškā nozares teksts, bet trešajā pielikumā ir minētas uh, iesaistītās puses, tur ir minēti vides aizsardzības pārstāvi, sociālajie pārstāvi, uh, patērētāji, taču nav minēti rūpniecības nozars pārstāvi. Man ir jautājums, vai nevajadzētu veicināt mūsu rūpniecības nozaru. Uh, konkurētspēju, arī izmantot šo iespēju. Un trešais komentārs eh, ir esot aizliegts interešu kon konflikts starp profesionāliem, profesionāliem interesēm un uh, un rūpniecības interes, interesē, taču Eiropas organizācija, kas ne, kurai nav šāda interešu, tad eh, patiesībā nodarbojas ar politiku. Visas organizācijas, kuras mēs šādu veidu organizācijas apmeklējam, ir iekļaujam šajā kategorijā, tāpēc es īsti nesaprotu, kā tas te ir saprotams, eh, tad, ja uh, Eiropas organizācija arī ir saistīta ar rūpniecību. Paldies! Danke sehr. Jā, liels paldies. Gribētu pajautāt, vai komisija eh, vēlas vēl sniegt dažas atbildes? Jā. Gribētu sniegt vairākas atbildes. Peut-être, euh, commençons par euh, les, les derniers éléments qui ont été présentés. Varbūt mēs varētu runāt par pēdējiem elementiem, kurus minēja Odīja kungs, jo te ir runa par tīru paskaidrojumu. Šis te iesaistīto <clears throat> mm, pušu, iesaistīto pušu uzskaitījums trešajā pielikumā. Šīs iesaistīto pušu organizācijas ir tās, kas tās, kas izmantos finansējumu viņu aktivitātē. Mēs esam izveidojuši šo organizāciju sārakstu. Tās ir organizācijas, kas pārstāv mazo video uzņēmumu vai so, sabiedrības intereses. Tas ir saistīts ar finansējumu. Uh, bet uh, rūpniecība kā tāda finansējumu nesaņems, tāpēc tā šeit nav minēta. Tāpēc nav minētas rūpniecības uh, pārstāvju organizācijas šajā trešajā pielikumā. Tad, ja jūs paraugāties uz regulas tekstu, tad jūs redzat, mēs organizāsim, mēs. Uh, finansēsim šīs četras lielās Eiropas organizācijas, kas pārstāvi rūpnieku Eh, kas pārstāv mazovidēju uzņēmumu un citas intereses. Tāpēc mēs šajā trešajā pielikumā neiekļaujam rūpniecības pārstāvju organizācijas. Protams, ka rūpniecība ir mūsu reorganizācijas procesa kodols, izstrādājot Eiropas standartus. Un, protams, ka tas ir partners, bez kura vispār nekas nav iespējams mēs neko patiesībā nemanējām pašreizējā sistēmā. Tas ir pamata elements tādu standartu panākšanā, kurus, kurus pieņemtu tirgus. Uh, ši, šie standarti jāizstrādā konsensa gaisotnēs sadarbības, uh, nodrošinot sadarbību. Paldies, ka atbalstāt komisijas pieeju maziem vidējiem uzņēmumiem, arī Butikoferkungs to pieminē mēs nāksim klajā ar spēcīgāku formulējumu, pieprasot Eiropas standartizācijas organizācijām nodrošināt mazo video uzņē, uzņēmumu pārstāvniecību. Mēs saprotam, ka pašreizējā formula ir kritizējama. Jā, tas ir mūsu sākotnējais priekšlikums, un uh, mēs uzskatām, tāpat kā Butikofera nu, kungs, tad mums te jāparādz lielāks, uh, lielāka nozīme maziem video uzņēmumiem Katrā ziņā jūs pareizi sapratāt, ka šis formulējums ir jāpadara spēcīgāks, tam ir jābūt tādam, kas skaidri ataino mūsu iestāšanās par maziem vidējiem uzņēmumiem un arī par citām sabiedrības interesēm, mhm, uzņēmuma interesēm. Runājot par debatēm, es saprotu, jums ir taisnība, tās būs vērstas uz eh, regulas jauninājumiem, uz to lomu, kur mēs piešķiram IKT specifikācijām un pakalpojumu specifikācijām. Runājot par pakalpojumiem, tos pieminēja arī Butīkoferu kungs un citi, mēs neko jaunu neizdomāsim pakalpojumiem, kas saistīta ar precēm, būs tieši tāda pat procedūra, izstrādājot standārts patiesībā te viss ir pamatots uz tirgus prasībām, uz to pašu izstrādes procesu, pamatojoties uz konsensu Nekādā gadījumā mums nav iespēja kaut ko pieprasīt pakalpojumu jomā, kas neatainotu reālās prasības tirgu. Paziņojumā, jeb komunikācijā un regulā, mēs esam uzsvērušo saprātīgumu aspektu, uz kur norādīja ir vairāki runātāji šeit, saistībā ar pakalpojumu. Runājot par IKT daļu. Tā ir priekšlikuma kodols. Butikofer kungs, ja mēs tiešām gribam turpināt tehnoloģisko attīstību, tad, protams, mums ir jāpātrina uh, jau tirgu esošo um, iespēju izmantošana. Norma šviepa standārta šeit jau ir izstrādāta arī no starptautisko konsorciju, un um, <clears throat> Eiropas organizāciju puses. Ļoti stingrie kvalitātes kritēriji ir tādi, kas nodrošina uh, garantijas, ka šie kritēriji, kurus nosaka specifikācija, tiks ievēroti un tas attiec uz visiem, visām iespējām pusēm IKT jomā, vai tās būtu dalība valstis vai standartizācijas organizācijas. Protams, te nav runa par uzņēmumiem pašiem, jo mēs ļoti vēlamies ievērot uh, intelektuālā īpašuma tiesības un um, konkurences tiesības. Un tā te ir vesela virkni noteikumi saistībā ar IKT jomu, un tad komisijai būs iespēja pieņemt lēmums, lai atzītu šīs IKT specifikācijas. Tās mums ļaus. Tas mums ļaus sniegt eh, izmantot IKT specifikācijas mūsu politikas atbalstam, vai tas attiektos uz e-pārvaldību vai uz ko citu uz visiem tiem elementiem, kas ir svarīgi, lai izstrādātu, jeb attīstītu komisijas politiku šai jomā. Tad mēs izmantosim šādu mehānismu. Ar to tad es varbūt varētu beigt savu uzstāšanos. Un tas ir pirmais e, jautājumu un atbilžu loks. Un tādi ir tad mūsu regulas galvenie elementi. Paldies! Sirsnīgs paldies! Gribētu jautāt uh, referentkungam, Girekungam, vai jūs vēl kaut ko vēlaties pateikt? Girekungs, jūs vēlaties vēl runāt? Vai esat apmierināts ar visu? E, mm, Paldies, es gribētu arī atbildēt uz diviem jautājumiem. Vispirms šī specifikācija definīcija, kā arī standarta definīcija. Šai definīcijai jābūt ļoti skaidrai, jāskaņo ar ISO standartiem. ISO standarti arī nosaka atšķirības ar dažādām specifikācijām attiecīgi saistot to ar standartu. Piekrītu Žežins kungam šai ziņā. Es piekrītu viņam jautājumā par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums noteikti ir jāiesaista maziem vidējie uzņēmumi standartizācijas procesā, arī specifikācijas strādes procesā būtu viņus jāiesaista, bet tomēr vajadzētu arī ievērot noteiktus eh, noteikumus. Tāpēc es arī rakstu veicināt 18. grozīmā. Tas ir pavisam atšķirīgs vārds no nodrošināt. Veicināt, nodrošināt ir ar vārdē dažādu nozīmi. Nodrošināt nozīmē arī maksāt par iesaisti. Neesmu pārliecināts, ka standartu organizācijas ir gatavas maksāt par šādu MVU iesaisti. Citādā ziņā es piekrītu tiem runātājiem, kas atzīmēja mazo un vidējo uzņēmumu lomu, ka vajadzētu arī stiprināt šo uzņēmumu lomu specifikācijas standartu jomā. Gribētu izsniegt pateikties Gerekungam, arī kolēģiem, komisijai. Līdz ar to mēs varam pabeigt šo darbu kādreiz punktu. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 12. janvāris neviens nav iebildes, tad līdz ar to esam to pieņēmuši, līdz ar to varam pabeigt šo darbu kārtības punktu. Un 5 minūtes pārtraukums, 10 būs balsošana. Mums jāpagaida, kamēr visi atnāks, jo 10 ir norunāts, ka būs balsošana. Tad mēs īsi pārtrauksim līdz 10 darbu. Okay. Mēs varam sākt tagad. Es nezinu, kāpēc, bet šodien uh, ir uh, deputāti. Nav tik uplā skaitā, varbūt tāpēc, ka ir tik brīnišķīga nedēļas nogala, bet jebkurā gadījumā mēs sāksim darbu. Un varbūt no sākuma es jums teiktu, eh, tātad brīdināšu, varbūt kāds no jums arī atnāks pēcpusdienu mums varētu būt arī prezidentūras pārstāvs, tā tas ir paredzēts, un nebūtu īpaši jauki, ja pēcpusdienā esmu šeit viens. Eps. Varbūt kā, kāds varētu padomāt, kā pievienoties mums arī pēcpusdienā. Sāksim ar Kolanskas Bobīnskas ziņojumu. Jāsaka, ka viņa nav šeit, viņai bija ģimenes apstākļi, un tāpēc viņa nevarēja ierasties, bet mēs varam sākt bez viņas. Mēs tagad sāksim. Vai visiem ir līdz elektroniskās kartes? Elektroniski varbūt varam pārbaudīt, vai arī sākam vienkārši. Mēs varam vienkārši sākt. Kompromis numur viens. E, pagaidiet, apstāsimies, tagad jau viss labi sākas. Čārs. Priekšsēdētāji, atvainojiet lūdzu. Manam kolēģim nav balsošanas kartiņas. Vai jūs varētu lūdzu ņemt vērā šo balsojumu, kā balsošanu ar parastā kārta bez mašīnas, pats ļoti roku? Ok. Also, es... Nu labi, tad nav viena karte līdzi. Varbūt, ka tas nebūs viss tik dramatiski. Klodi, vai tev arī nav karte līdzi? Mums, mums arī viens no mums ir, kuriem nav karte. Mums arī tas ir jāņem vērā. Uh, Labi, viens no, es jā, arī, uh, uh, arī no zaļajiem vienam nav līdzi. Vēl kāds ir, kuram ir kaut kādi trūkumi, vai vēl vienai grupai nav? Tad vienam no ECR nav, vienam no zaļajiem, visiem pārējiem ir. Kompromisā, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss B, par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. Tālāk pie devītā par pret atturas norādīts. Desmit par pret atturas norādīts. Vienpadsmit par pret atturas norādīts. Trīspadsmit par pret atturas norādīts atturas norādīts. 14 atkrīt, vai pareizi? Nē, 14 par pret atturas pieņemts, 15 atkrīt. Kompromisē e par pret atturas pieņemts. Tagad atkal viss nav 26, tālāk pareizi tas ir par pret atturas pieņemts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 Pārbaudām, es jau baidījos no tā. Viņš jau skatījās, tur jau pilnīgi bez jebkādas žēlastības. Pat 38 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Kas nav, nav. Mašīna laikam nestrādā. Vēlreiz, vēlreiz balsojam, sākam balsot. Šķiet, ka man nestrādā. Labi. Beidzam balsot. Un kā tas ir? Noraidīts. 41 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 42 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 43 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Līdz ar to mēs varam pārīt pie kopīgā balsojuma. Elektroniska balsojuma sākam balsot. Lūdzu. EPP atkal jau viens par daudz. Karus, jā, viens par daudz, divi par daudz, divi par daudz esot. EPP divi par daudz. Labi, tad beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Apsveicu. Līdz ar to mēs varam plus viena, jā, plus divas balsis. Jā, viens ir par, viens ir pret no tiem, kas ir papildus jāpieskait. Jūs pieskaitījāt? Paldies! Paldies par palīdzību! Glanskungs ziņojums. Diemžēl viņš nav klāt, jo viņš ir saslimis. Nē, sirsnīgs veids, nē, sirsnīgs veids, bet tomēr vēl vesi, labi izvesaļošanos. Atvainojos, nepareiz pateicu, saka priekšsēdētājs. Visu labāko viņam vēlam. To mēs viņam nodosim šo ziņu. Tas ir tikai viens balsojums. Kompromiss teksts, kurš ir par kompromisu? Pret atturas pieņemts. Tālāk pie eh, galīgais balsojums. Elektroniski to darām. Sākam balsot. Atkal pa daudz. Viss kādi šoreiz. Beidzam balsot. 42 pār, un vēl divi jāskaita. 44 pār, 45 pār. Jā, ar milzīgu pārsvaru gigantisku pārsvaru. Viņš, tas būs skaists, eh, skaists dēvana zem Ziemassvētku eglītes kolēģim Klantēm. Līdz ar to tas ir beidzies. Mēs esam nobalsojuši visu, kas bija jābalso. Un uh, visi ir tiešām balsojuši. Mēs varam pārēt pie nākamā darba kārtības punkta, ja jūs tam piekrītat. Tātad pie slavenā punkta energoefektivitāte. Kolēģis Turmes saņem vārdu. Jūs droši vien esat saņēmuši visu dokumentu, vai jūs esat saņēmuši dokumentu paketi? Tas ir milzīgs paketi ar grozījumiem. Lielākā daļa no jums noteikti to jau ir saņēmuši. Ja gadījumā vieni paši nevarat to panest, sekretārijas jums palīdzēs to visu aiznest, kur vajag. Labi, tad mēs varam sākt. Klod, vai tu vēlies sākt? Jā, nē, Tad eh, vien, at, eh, eh, Čārs Čičesters vispirms. Vienu minūti. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms Klauds sāks runāt, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz laika grafiku strādājot ar šo dosjē. Jūs jau atzīmējāt, ka šeit ir ļoti daudz grozījumu. Tāpēc ļoti ceru, ka mēs pārāk ātri nesasteigsim to visu daudz labāk būtu pagarināt termiņu nekā kaut ko sasteikt. Te ir ļoti liels uzdevums, un arī referentam ir, ēnu referentiem arī ir ļoti daudz darāma. Tas ir ļoti svarīgs likumdošanas akts, un tāpēc es ļoti ceru, ka mēs varēsim būt elastīgi laika termiņu ziņā. Ok. Labi, tagad klāts ir nākamais runātājs. Uh, so, dear colleagues, I, I will, uh... Kolēģi, es izteikšos ļoti īsi, vismaz iesākumā. Vispirms par procesu. Protams, tas ir milzīgs eh, izaicinājums. 1800 un vēl vairāk grozījumu pateicoties personālam, sekretariātam, grupām, paldies ēnu referentiem, pateicoties visiem šiem un arī citiem. Mums ir bijusi vesela sanāksmes sērija ar ēnu referentiem. Uh, Un tagad mums šo pēcpusdienu būs jau trešā sanāksme ar ēnu referentiem. Visa pēcpusdiena mums šodien ir tam paredzēta. Mēs domāsim, ko darīt ar visiem grozījumiem. Un, ja nevarēs par to visu vienoties nobalsot uz janvāra beigām, tad mēs vēl parunāsim ar ēdu referentiem, varbūt šo pēcpusdienu par to, kā pagarināt termiņu. Gribētu vēl ilustrācijai pateikt, ka pēc šo pēcpusdienas sanāksmes droši vien mēs būsim, ja izskatīšu 1000 vai 1200 vai 1100 grozījums, mēs fokusēsimies uz tiem pantiem, kur mums ir 150 grozījumu un tā tālāk. Uh, Mēs mēģināsim sakārtot šo lietu, lai balsojot mums būtu ļoti daudz kompromisu grozījumu un lai mums nebūtu pārāk daudz tādu individuāli atbalstītu grozījumu. Lūk, tāda būs procedūra un par saturu. Vēlreiz, kāpēc mēs te tā rīkojamies, kāpēc mēs tā kaitinam sevi un uzņēmumus un Eiropas valdības ar šo jauno likumdošanas aktu. Kāpēc mēs to darām? Mēs to darām tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs solis Eiropai, lai palielinātu efektivitāti. Un es minēšu tikai trīs īsus piemērus. Eiropas ekonomika un mūsu komercmaksājumu bilance tirzniecības maksājuma bilanci. 2009. gadā bija sēkojoši. Mums bija neliels deficīts, apmēram 4 miljārdu eiro apjoma. 2010. gadā mums bija ne, neliels pozitīvs atlikums, apmēram 10 miljardi. Kāpēc es to visu šeit citēju? Es gribu ielikt visu noteiktā perspektīvā. Katru gadu mēs tērējam apmēram 400 miljardus, lai nopirktu gāzi un naftu. Uh, Tas nozīmē, ka atkal Krievija, Norvēģija, Katara, Saudārābija bagātināsies uz mūsu rēķina. Atkal būs tāda situācija, ka mēs uh, nododam bagātību citās rokās. Mēs pārvirzam šo bagātību, nacionālo bagātību no Eiropas uz citām valstīm. Uh, Un ko es gribu panākt? Jāatgādina par šo 20% mērķi. Mēs cenšamies mazināt šo bagātību aizplūdi no 400 miljardiem vismaz par 50 miljardiem katru gadu. Tad 50 miljārdi varētu būt iegūstami, ja mums būs investīcijas Eiropā. Jūs zinat, ka katra investīcija nozīmē arī jaunas darba vietas, energoefektivitātes darba vietas, parasti ir lokāla rakstura darba vietas, piemēram, jūs renovējat kaut kādu ēku jūsu municipalitātē un te nerodas nekāda konkurence ar ķīniešu sponsorētām darba vietām. Un atkal mēs darbojamies tādā jomā, kur arī tehnoloģijas ir tā kā izgatavotas Eiropā. Te ir milzīga atšķirība e, starp energoefektivitātes iestādu nu, ierīcēm un kaut kādām moderniem televīzijas ekrāniem, kas ir simtprocentīgi gandrīz vai importēti. Šeit mēs varētu tiešām iegūt mūsu priekšrocības. Otrs jautājums, kas ir arī, manuprāt, ļoti svarīgs. Eiropas energo intensīvās industrijas konkurētspēja, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu iesaisti. Ko mēs gribam panākt ar šo direktīvu? Mēs gribam samazināt izmaksas, enerģētiskās izmaksas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kādā veidā to var izdarīt? Jūs varat samazināt apjomus, ja jūs eh, veicat investīcijas, lai ar šīm investīcijām varētu uzlabot energoefektivitāti, bet šeit ir viena lieta. Mēs esam izveidojuši brīvu elektrības tirgu. Un brīvajā elektrības tirgu cena tiek noteikta eh, kā tāda pēdējā robeža cena. Cena, kas iznāk ārā no energo uzņēmuma. Un mums ir jādomā par pieprasījumu. Ja mēs varam radīt tendenci paaugstināt efektivitāti arī elektroražošanas eh, tirgu, tad mēs varam šo līkni, pieprasījumu līkni, nobīdīt pa kreisi. Tādā veidā šī līkme nobīdīsies, būs. Tas nozīmē vienlaicīgi, ka cenas elektrībai Lecigā, Madridē, Parīzē potenciāli varētu kristies. To varētu darīt eh, spot tirgos. Un tieši tur, šajos tirgos, energoefektīvās industrijas pērk savus elektrības resursus. Un vēl viens aspekts, ko es gribētu paskaidrot īpaši, līdz ar to arī uzdodot jautājumu komisijai. Ja jūs lasat šo direktīvu detalizēti, tad redzēsiet, ka neenerģetiskais izmantojums netiek ietverts modelī, arī mērķu uzstādīšanā tas nav ietverts. Vai man ir taisnības apgalvojot, ka ogles un tērauds, kas dodas iekšā krāsnī, ka tas netiek uzskaitīts šajā direktīvā? ka tātad šāda veida transformācijas procesi netiek uzskaitīti šīs direktīvas nolūkos un aptvērumā jo tas veido zināms logu energoefektīvām industrijām. Varbūt komisija varētu mums paskaidrot, kāda tad ieteksme rodas dēļ tā, ka nav ietverti neenerģētiskie izmantošanas veidi no direktīvas aptvērumu. Tātad energoresursu trūkums, nabadzība, Pagājušā nedēļa bija ceļkārta šai ziņā no komisijas izdota. Ko mēs darām? Mēs izmantojam atjaunojumos kodolu, mazāk ogles. Rezultātā elektrības izmaksas Eiropā pieaugs. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums vajadzēs aizstāt vecās spēkstacijas uh, un vecās uh, enerģiju ģenerējušās līnijas. Ceļakartē tas izdevumu īpatsvars. Tieši mājasaimniecību līmenī energoresursu ziņā pieaugs, tad šis izmaksas mājasaimniecībām pieaugs. Tāpēc mums ir jāizmanto šis likumdošanas akts, lai palīdzētu tām mājasemniecībām, kas ir trūcīgas Eiropā. Tad vajadzētu izmantot kaut kādu mehānismu, lai atbalstītu šādas mājasemniecības. Sīsnieks paldies tikai vēl par procedūru, lai nekas nepareiz šeit eh, netiktu pateikts. Referents un ēna referents mums ļoti palīdz, un esmu ļoti pateicīgs, eh, ka viņi uh, tiešām cenšas noformulēt pēc iespējas daudz kompromisu grozījumu, bet uh, laika grafiku viņi nevar viena paš, paši izlemt. Tas ir šeit jānolēm. Es gan esmu tāds uh, demokrāts savā būtībā, Bet tikai šeit mēs to varam noteikt. Nav vispār nekāda laika grafika, kamēr šeit nav pieņems lēmums par to. Ir tāda iepriekšēja noruna, ka mēs mēģinām pēc iespējas ātrāk, un tas ir jebkura no mums vēlme to pabeigt, un lai mēs pēc iespējas mēģinātu Dānijas prezidentūras laikā, tas ir galvenais temats, un lai mēs pēc tā tiešām pabeigt pēc tā strādāt. Tādēļ abu runātāji norāda, ka ja mēs gadījumā. Uh, netiksim ar to galā, ka varbūt, ka uh, vienas, divas nedēļas to varētu atlikt, es domāju, ka tas izraisīs problēmas. Es domāju, ka tādā veidā mēs to nevarēsim atrisināt. Noteikti, ka iespējams janvārī mums to visu vajadzēs mierīgi aplūkot un paraudzīties, bet tas ir samērā uh, sarežģīts jautājums, uh, jo šeit jāpanāk rezultāts. Pirmais, kas pieteicies runāt. Jā, mums ir laikam jādod vārds ar ēnu referentiem vispirms. Jā, vispirms ēnu referentiem, un pēc tam Pīper, un pēc tam Tomsona kundze. Jā, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšēdētāji. Investīcijas enerģijas efektivitātē no vairākiem aspektiem raugoties ir tā ļoti laba lieta. Esam par to viensprātis no vidas un no izmaksu viedokļa raugoties, jo tiek tērēt mazāk enerģija, un enerģijas atkarība tiek samazināta. To jau kolēģis Turmes tikko kā ļoti iespaidīgi visu aprakstīja. Turmes kungs, diemžēl, neko neteica par to, kas īstenībā ir iekļaus darba kārtībā, proti, ka mēs runāsim šodien par grozījumiem. Un mēs esam viensprāts par mēķi, bet tomēr mūsu viedokļi ļoti atšķirīgi raugoties uz ceļu, kas novedīs pie šie mērķi. Es jums gribētu teikt pozitīvā. Mums ir, eh, mēs esam spēruši pirmos tādus nedrošos soļus, pirmos soļus, piemēram, otrajā pantā par finansējumu iespējām, par enerģijas efektivitāti. Un arī desmitajā pantā, kas attiecas uh, uz eh, enerģijas, jauktu enerģiju izmantošanu, uz, eh, es domāju, ka tur esam vienoti savās domās, bet tādās principiālās lietās tomēr mūsu viedokļi ir ārkārtīgi atšķirīgi. Īsumā runājot, referents šeit galvenokārt eh, grib izmantot piespiedu mehānismu, uh, Eh, detalizētos jautājumus, bet mēs vēlamies un dalībvalstīm tādu vispārīgu piekrišanu ievērot enerģijas efektivitāti un eh, lai dotu uzņēmumiem, dalībvalstīm, iedzīvotājiem lielāku elastību, lai varētu tiešām šos mērķus arī sasniegt. Ļoti interesanti ir, kā eh, referente taktika tāda kompromisa kolēģi Turmes, īstenībā nav kompromisi. Jūs esat uh, šeit uh, ņems vairāk grozījumus reizēm 10%, reizēm 20%, kas uh, visi iet tikai jūsu virzienā, kas vēl pastiprina jūsu virzienu. Lielāko daļu no grozījumiem jūs, diemžēl, nesat ņēmis vērā. Tā kā šeit nav E, vērojam e, nekādu virzību uz priekšu. Diemžēl ir arī vēl dažas papildus e, punkti atvērt no jauna. Piemēram, trešajā pantā, kur vienmēr ir teikts par to, ka mums arī ir nepieciešams patēriņa samazinājums visām ēkām līdz 2015. gadā, un tas saistoši par 80%. Tas ir tāds saistošs mēķis. 80% attiecībā uz ēkām. Es nezinu, Turmes kungs, jūs uh, Eh, eh, pēc kāda, pēc kāda laicīna bija dzimšanas dienas sirsnieks veicam, eh, kaut arī drusku par vēlu, bet mēs esam. Tad man būs 89 gadi tajā gadā. Jūs gan esat tāda, nu tāds drusku tāds spraunāks, un to es labprāt atzīstu, bet uh, mēs runājam par vienu to pašu politiku, bet es esmu cieši pārliecināts, ka tas, ko mēs šodien plānojam, tad mēs līdz tam laikam, uh, kā māju īpašnieki, ko būs investējuši, kāda būs tirga, kāds būs tehniskais progress. Eh, par 80-90% tirgus jau pats to būs regulējis. Arī bez tā, ka mēs to šodien obligātā kārtā noteicu 30-40 gadiem. Šajā enerģijas efektivitātes uh, direktīvā ir runa par 2020. gadu. Kā tur nonākt pēc iespējas ātrāk? Vispārējais ir tikai tāds iedomas, kaut kādas, uh, kaut kādas uh, tehniskas spēlītas, kaut kas tāds iedomāts, un mums par to visu nemaz nevajadzētu ļoti gari runāt. Gribētu pateikt arī vēl otru lietu, ko tikko uh, vidus komitejā tagad par to balso, proti uh, par ETS sistēmu. Ja mēs paraugāmies ETS, vajag izņemt ērā certifikātus, jo vienkārši tie kļuvuši pārāk izdevīgi. Kāds ir iemesls tam? Vai arī ekonomikas krīze tur nav līdzdalīga? Uh, vai mēs tagad uzliekam sodu uzņēmumiem eh, laikā, kad viņiem vienalga ir veids slikti. Tie ir priekšlikumi, ko es vai ko mēs ar tādu lielu izbrīnu šeit uz tiem raugāmies. Un es domāju, ka mēs šajā direktīvā mums nevajadzētu ķerties klāt ETS sistēmā, jo arī komisija saka, pati saka, ka šīs enerģijas efektivitātes direktīvas ietekme uz ETS sistēmu vēl nemaz nav novērtējami. Tādēļ mums šeit arī vajadzētu tādu ļoti tīru formulējumu atrast un ļoti skaidri nošķirt. Kad ir runa par grozījumiem, gribētu arī vēl par atsevišķiem pantiem šeit izteikties. Trešais pants. 20% mērķis tur ir, ko mēs kā tautas partija, protams, atzīstam un arī saistoši atzīstam bet mēs vēlamies arī, lai būtu dalībvalstīm izvēles iespēja lai būtu absolūts mēķis enerģijas produktivitātei. Tas būs viens variants, otrs variants, vai arī kā noteikti sektori enerģijas produktivitātes eh, jomā šeit. Mums vienkārši ir jāatstāj izvēles brīvība, jo mēķis pāri visam, to, par to jau neviens nediskutē un neapšauba, bet ceļš par to, kā uz turieni doties Manuprāt, jo elastīgāk varēs rīkoties dalību valstis, jo ātrāk varēs sasniegt šo efektivitātes mērķis. Ceturtais pāns par uh, publisko ēku uh, remontēšanu. Uh, ir katru gadu jāremontē 3% uh, no šīm ēkām. Daudz dalību valstu uzskata par utopisku mērķi. Daži saka, izmēr, mēs jau to esam sen jau daudz tālāk paši tikuši. Es domāju, arī šeit vajadzētu atstāt elastību un padomāt arī par īrniekiem, par uh, uh sociālajiem apvienībām, ne tikai tie, kas ar to pelna naudu. Jūs sakāt, ka Eiropas Savienības ēkas, ka mēs varētu būt pozitīvs piemērs. Līdz 2018. gadām mums eh, par zemes enerģijas ēkām vajadzētu kļūt un vajadzētu tikai, ja mēs īrējam ēkas, tad tikai pēc jaunākiem enerģētikas standartiem. Dāmas un kungi, šeit eh, es gribētu no turmēs kunga eh, par nu, finansēm plānu, tad varēsim runāt par šo lietu. Bet uh, sekas būs tādas, ka visas zemļu pārstāvniecības, valstu pārstāvniecības, viņiem būtu jāīrē citas sēkas, jo gan es vai nevienai nav uh, šie jaunākie standarti, un uh, Briselās tos vienkārši haos. Lūdzu, drusiņi piezemējiet un uh, veidojiet realistiskākus savus priekšlikumus. Ceturtais pāns, es tur uzskatu, ka ņemot vērā. Uh, to visu, tas ir arī vajadzīga lielāka elastība. Arī tur dalību valstīm vajadzētu sniegt iespēju, ka varbūt, ka privātajā jomā varētu darīt vairāk, varbūt valsts sektorā mazāk vai arī otrādi. Uh, Tas viss 20% mērķis ir jābūt lieliem mērķiem, ko mēs gribam eh, ietaupīt kā enerģiju, sasniegt enerģijas efektivitāti. Ja dalība valsts var pierādīt, ka tas ir dodas pa pareizo ceļu, tad arī par ēku eh, remontēšanu mums vajadzētu atstāt dalību valstīm elastību. Piektais pāns, priekšpēdējais eh, komentārs. Valsts pasūtījumi konkursi. Jūs sakāt, ka enerģijas efektivitāte ir tikpat svarīga arī attiecībā uz valsts pasūtījumiem, iepirkumiem, kā arī piedāvājuma cena. Ar kādām tiesībām mēs kaut ko tādu varam prasīt? Vai tad būtu arī, piemēram, sieviešu kvotas, kas būs tikpat svarīgas, vai būs arī sociālā aktivitāte no uzņēmumiem, ka tur arī tiktu salīdzināts ar cenu piedāvājumu? Kolēģi, tur mēs. Tas atņem pašvaldībām pašnoteikšanās spējas mūsu. Uh, uh, pašvaldības un pilsētas, viņiem tiek atņemta autonomija. Un nu, es arī gribētu uzdot šo jautājumu, varbūt arī tas, kas tad pēc tam sekos, ja mēs kaut ko tādu e, pieļausim, kolēģi Butekofer kungs. Tās ir lietas, kas, e, tā kā mēs tās saprotam, tās nav pamatotas. Sestais pants. Pēdējais komentārs. Arī šeit, principā, piekrītam 1,5% taupīšanas uh, līmenim, bet arī šeit dalību valstīm nedrīkst viss mest vienā katlā. Dalību valstīm attiecīgajos sektorus tām jādefinē pašām. Ir jābūt arī iespējai uzlabot arī spēkstaciju uh, efektivitāti vai arī transporta efektivitāti. To arī varētu vajadzētu pierēķināt. Arī izlaicīgi pasākumi ir jāņem vērā. Jā. Ja ir, ja es, piemēram, apmainu kādu elektroaparātu, tas arī ir kaut kādā veidā jāvar ņemt to vērā, jāatzīst. Tur ir priekšlikums, ko esat izvirzījuši šādā virzienā. Es gribētu lūgt arī klausīties. Tur mēs kungs nosvītro izlaicīgos pasākums. Nav šeit par uh, viedajiem pasākumiem, nav enerģijas auditi, ir tikai tādi eh, top standarti, kas tiek uh, pieļaut, bet arī tādiem sarežģītos apstākļos, tikai tad, ja šie, šīs iekārtas mazāk nekā 30% ir uh, tirgu, kā gan uh, to, kurš vispār izmēris, kurš būs to spējīgs visu izmērīt, kādā veidā, cik dīvaini tas viss būs. Gribētu tikai aprakstīt to ar vienu piemēru ja mēs tagad pieņemsim to, nu, ja, piemēram, kāds vecs leduskapis A plus plus plus tiek apmainīts uz tādu variantu, uz jaunu variantu, tad eh, īstenībā katrs domās, ka tas būs ietaupījis enerģiju, tiks tērēta mazāk enerģija, bet kolēģis tur mēs grib pieļaut to tikai tādā salīdzinājumā, ja kāds ekodizaina standarts uh, tiek uh, ar C leduskapi nomērns, tikai tad varēs skaitīt to, ka enerģijas ietaupē, to es nesaprotu vai tad beigu galā nav svarīgi, kas, kāds ir rezultāts, ka mēs izmērām to, kas tiek ietaupīts, kādēļ vienmēr tur turpināt grozīt tās skrūvēs un ar vienu ar vienu griezt tālāk un dalību valstīm. Uh, to iespēju, ka tās var pierādīt, ka kaut ko ir izdarījuši, tās vienkārši ierobežot, un absolūtā kulminācija, tas ir pielikums pieci, ko šeit gribētu, to vispār nevar pārspēt birokrātijas ziņā. Tā, tā saucamais e, efekts, proti, jūs gribat ņemt vērā, ja es apmainu savu ledus kapu un tad to nolieku savā pagrabā, varbūt, ka uh, mans tēvs grib atzesināt alu. Jūs to atkal gribat no, noskaitīt nost, novilkt nost. Kāda man gan daļa, ja ģimene, nu, piemēram, no Grieķu Ege, Egeju salām līdz Lietuvai savus alus vēl atzesē pagrabos? Es negribu runāt ar jums par šādām lietām. Eh, kolēģi, tur mēs, mēs saņemam pārāk labu augu, lai pa kaut ko tādu runātu. Šis uh, pielikums pieci ir tāda absolūta kombinācija. Gribētu arī lūgt kolēģus patiešām šeit drusciņi paskatīties dziļāk tajā visā, un tad jūs varēsiet tiešām labi uzjautrināties. Rezultāts. Enerģijas efektivitāte, jā, tas ir labi. Mēs gribam eh, mērķus, mēs gribam arī saistošus mērķus, mēs gribam arī pasākumus noteikt, bet šie pasākumi, tiem ir jābūt elastīgiem, un tik ilgi, kamēr kopīgais virziens ir pareizs, uh, Komisijai vajadzētu patiešām, eh, tai vajadzētu būt tiesībām iejaukties, darboties noteikti, lai dalībvalstis piespies doties pareizo ceļu, bet Eiropai patiešām ir jārunā par uh, mērķiem tādā lielā līmenī, bet es domāju, uh, mēs varēsim izvairīties no milzīgiem pārpratumiem dalībvalstīm, uh, problēmu dalībvalstīm, ja mēs tā izņēmumu kādā druscītiņu piezemētos un neprasītu tik daudz detaļās. Paldies. Nākamā kolēģi Tomsone. Thank you very much. Paldies! Lielas paldies visiem par ieguldījumu šajā darbā. Paldies, ka iesniedzāt tik ļoti daudz grozījumu. Kā mēs dzirdējām no Turmes kunga, vairāk kā 800 grozījumi ir iesniegti, un par desmito pantu ir tikai ir 300 veseli. Uh, tad um, ir diezgan liels darbs gan referentiem, gan sekretariātam ļoti grūti ir atrast kompromisus, tomēr mēs strādājam ļoti cītīgi un meklējam kompromisus. Es gribētu pateikties kolēģiem un Klodam par milzīgo darbu, kas notiek šajā momentā. Mums ilgu laiku bija tāds periods, ka mēs uzklausījām gan patērētājs, gan nozars pārstāvs, arotbiedrības, uzņēmums, arī parlamenta deputāts, arī tos, kas darbojas ITRE komitejā un sociālistu vārdā runājot, mēs uzskatām, ka kaut kas tomēr pietrūkst komisijas priekšlikumā, bet pirms es teikšu to, es gribētu atbildēt Piper kungam par šo ilgtermiņa perspektīvu. Esmu ārkārtīgi gandarīta redzēt šo ilgtermiņa perspektīvu līdz 2050. gadam. Šajā direktīvā, gluži tāpat kā citās direktīvās, mēs runājam par politikas veidošanu, tas ir jādara tagad. Ja mēs neņemam vērā ilgtermiņa perspektīvu, Eh, perspektīvu, tad mēs nonāksim atkal pie tā, ka, kas mums tagad, ka mēs neraugamies tālu un tāpēc rodas krīzes. Lielas paldies par šo perspektīvu līdz 2050. gadam. Vēl bez tā visa, kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams noteikti saistošus mērķus, eh, protams, iestādot arī kaut kādu elastīgumu. 20% energoefektivitāte, tas nav nekas jauns, mēs jau esam par to lēmuši gan padomi. Tad, kad uh, Mums eh, padomas priekšsēdētājs samatā bija Merkels kundze, tad tajā Vācijas prezidentūras laikā tika lēmts par 20% energoefektivitātes taupīšanas. Un tad tālāk, tajā pašā gadā mm, parlamentā decembrī mēs apstiprinājām 20% energoefektivitātes mērķi. Nav ko atgriezties pie šiem diskusijām. Eh, kas tad ir par problēmu? Kāpēc mēs esam tik laipni attiecībā pret dalībvalstīm? Kāpēc mēs nesaucam šo mērķi par saistošu mērķi? Ja mēs nesaucam par saistošu, tad dalībvalsts nedara neko, tāpēc mums ir nepieciešams pateikt, ka ir nepieciešams noteikt šos mērķus kā saistošus mērķus, jo pretie gadījumā mēs sūtam ļoti sliktu signālu. Kāpēc vajadzīgs šāds signāls par saistošu mērķi? Merkels kundze jau teica, ka tas ir signāls uzņēmumiem, kas tad investēs, kas investēs kaut kādā tādā pasākumā, kas nav saistošs. Te nesen bija problēma ar pensiju fondiem. Pensiju fondi burtiski ir aizrījušies saviem naudas līdzekļiem, nezin, kur investēt līdzekļus. Viņus ļoti gribētu kaut kur investēt, labprāt, energoefektivitātē, un, bet tikai saistošā veidā. Ja nav garantijas, ja nav saistoši elementi, viņi negrib investēt savus līdzekļus. Tur kaut kad naudas ir ļoti daudz. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Un vēl dalībvalstīm ir jāsaprot, kā darbojas finanšu instrumenti arī jāstimulē tirgu darbības, lai mēs stimulētu tirgu darbību, lai mēs labāk iznāktu 4. un 6. pantu dalību valstīm. Ir jāizveido finanšu instrumenti. Bet no sociālismu demokrāta puses eh, mums ļoti interesē šis jautājums par šo energotrūcīgumu arī apmācība ir svarīga. Mēs nevaram izveidot visu šīs fantastiskās darba vietas, kas darbosies vietējos apstākļos, ja, eh, ja mums nebūs apmācības, ja mēs neuzsāksim apmācības procedūru kā tādu Eiropā, jo mums nav zināšanas šajā jomā uz šo brīdi par sesto pantu, arī par 12. pantu, tur ir sociālie mērķi, to varētu ielikt arī nacionālās efektivitātes schēmās, uzskatu, ka mums ir jāstiprina šie formulējumi, un ir jāizvieto vārds may ar vārdu shell. Bet ļoti daudzi ēnu referenti ir noraizējušies par to, ka dalībvalstīm ir jābūt eh, elastībai, ir uzņēmumiem. Bet runājot par energotrūcīgumu, varbūt vajadzētu domāt par viedo, tādu gudro patēriņu mērīšanu. Bet eh, kaut vai tīri iespēja, ko mēs varētu dot patērētiem, reaģēt reālā laikā uz izmaiņām energoresursu cenās. Tas pagaidām nav iespējams, tāpēc mēs varētu uzlikt šos skaitītājus, tātad gudros skaitītājus, tas nozīmē, ka varētu tērēt enerģiju tad, kad tā ir lēta. Pirms kādiem gadiem es runāju kādā konferencē par atjaunojumiem resursiem Sofijā, eh, to organizēja Vācijas fonds, Es tur uzstājos, mums tur bija pusdienas, direktora palīdze man teica, es esmu ļoti nogarus, negulēju, nu, vajadzēja, kāpēc negulēju. Tā, kāpēc? Tāpēc, ka e, elektrība ir lētāka pēc pusnakts Bulgārijā, un tas nozīmē, ka mēs gatavojam ēdienu pēc pusnakts, un tāpēc nevarēju gulēt, tāpēc esmu nogurus. Protams, varētu kaut vai šo skaitītāju uzskaites sistēmu atrisināt tā, ka jūs sniedzat informāciju cilvēkiem par cenām, un tad cilvēki attiecīgi saņem informāciju un lieto tad, kad ir lētāk. Tātad mums ir nepieciešama ambicioza direktīva, ne tāpēc, ka tas mums ir ērtāk, bet tāpēc, ka tas ir nepieciešams un tas ir efektīvi arī izmaksu ziņā. Kā jau dzirdējām, Tas ir ļoti svarīgi arī Dānijas prezidentūrai. Gribu apgalvot, ka šī direktīva par energoefektivitāti ir ārkārtīgi svarīga Dānijas prezidentūrai ne tikai tāpēc, ka mums ir ļoti laba pieredze energoresursu taupīšanas ziņā Dānija. 70. gadu beigās mēs reaģējām uz globālo naftas krīzi. Bija divas valstis kas noreaģēja Brazīlija ar savu biodegvielu sistēmu, un otra valsts bija Dānija, kas izstrādāja siltumu plānu Dānijai. Tas nozīmē, ka energoresursu patēriņš 30 gados uh, Dānijā nav mainījies, kaut gan cenas ir pieaugušas un, un, un noteikti ir arī attīstījusies ekonomika. Tātad mums ir ļoti laba pieredze strādājot ar šo plānu. Es domāju, ka mēs varam ļoti daudz uh, ko mācīties no Dānijas, piemēram, bet katru gadu 200 miljārdi eiro mēs ieliekam kabatā. 50% no resursiem tiek eksportēti no ārpuses. Pusi no eksporta nāk no Krievijas Galu galā viss tā nauda nonāk Putina kabatās. Tā ir tā nauda, ko mēs būtu varējuši mierīgi ietaupīt un investēt šeit pat Eiropā, radot vietējas darba vietas. Te, kā jau teica, šeit nekāda sakara ar Ķīnu nav. Mēs, piemēram, gribam uzlabot ēku energo izturību, tad, tad tas nevar būt izdarīts Ķīnā, tas tiek darīts uz vietas. Tas ir viss, ko es eh, gribēju pateikt. Tālāk turpinām sarunas. Eh, sanāksim ar ēnu referentiem. Paldies. Sehr, Paldies, kolēģi Fārdi. Nākamā runātāja. Thank you very much. Paldies. Paldies referenta kungam un visiem. Uh, darbiniekiem, kas veic šo ārkārtīgi lielo darbu, jo te ir tik daudz grozījumu, tik daudz dažādu viedokļu, un tā kā tagad ir Ziemassvētku laiks, es nopirku Strasbūras tirgu tādu nelielu dāvniņu jums, Klod, lūdzu. Tas viss, lai jums būtu izturība, lai jūs varētu turēt mūs labā formā. Kas tur iekšā vaicā, Turmes kungs? Obviously, you know, a very large number of amendments. Jā, paldies par dāvanu, bet bija ļoti daudz dažādu grozījumu. Kāpēc? Bez, ka šī ir ļoti svarīga tēma. Arī ļoti pretrunīgi skatīta tēma dažādās dalībvalstīs. Tā dāvana ir, lai mēs varētu nomērīt šo 20% uh, sasniegšanas līmeni. Fordas kundze turpina. Arī padome un nāks klajā ar potenciāliem veidiem, kā atrisināt jautājumus. Kā jau es teicu, es ļoti gribētu, mm, ka arī parlaments nonāktu līdz konsensuālam stāvoklim, lai mēs varētu maksimāli vienoties mēs un, pa, un padomi. Jo galu galā tās būs dalībvalsts, kas īstenos šo ekonomiju, mēģinās paaugstināt efektivitāti. Un ko mēs gribam redzēt? Mēs gribam samazināt patēriņu tādā veidā, lai visi šie energoresursi būtu pieejami gan iedzīvotājiem, gan arī uzņēmiem. Esmu iesūtījis grozījumus, no tiem daudzi fokusējas uz izmaksu efektīviem pasākumiem. Tātad šie ir pirmie pasākumi. Lai gan efektivitāte ir ļoti svarīga, mums dažādas pasākums tomēr vajadzētu salikt pa prioritātēm. Tāpēc bija ļoti gandarīti, ka man pieeja atbalstīja ļoti daudzi, ja tīpaši desmitajā pantā par šo koģenerāciju. Es arī gribētu par godīgumu pret patērētājiem runāt. Šis energotrūcīgums ir ļoti svarīga lieta. Bet eh, tie, kas taupīs, tiem būtu arī kaut kas jāiegūst tātad ilgtermiņā. No vienas puses godīgums sociālais, no otras puses arī saprātīgums. Tas būtu jālīdzsvero. Mums vajadzēs balsot par daudzām lietām, lai panāktu kompromisu. Atsevišķi kompromisi tomēr kaut kā ne, nesavāl kopā visus grozījumus. Tad, kad mēs runājam par kompromisiem, mums viedokļi dažkārt ir tik ļoti atšķirīgi. Un dažreiz mums vajadzēs balsot, lai redzētu, kur tad ir vairākums, kas kāds variants tiek atbalstīts. Un arī es atbalstu to, ka dalībvalstīm būtu jādod iespēja manevrēt, elastīgums, ir tīpaši par šo trīs procentu ciparu publiskās ēkās. Es aptaujāju savas vietējas iestādes, atsevišķas iestādes, un teicu, jā, 3% ir bez problēmām, citiem 3% ir ļoti sarežģīti. Un mums vajadzētu runāt ar dalībvalstīm, ja ir kaut kādi alternatīvi veidi panākt to pašu mērķi, tad kāpēc gan neļaut rīkoties brīvāk? Un vēl esmu pieteikusi arī grozījumus par energorevīziju, laika termiņu eh, pagarināšanu. Eh, tad tās tie uzņēmumi, kas strādā ar enerģiju, viņiem jau tā ir nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai visu pa, šos pasākums īstenot, tāpēc arī šo eh, to, to biežumu šiem energoauditiem nevajadzētu likt tik ļoti biežu. Ļoti daudz ir arī pretruns ap trešo pantu. Ir viedokļa atšķirība, vai tā ir ekonomija, vai tā ir mm, efektivitāte, vai tā ir energointensitāte, tādi termini. Es eh, saprotu, ko saka uzņēmumi. Ja mēs augam, attīstamies, mēs gribētu samazināt tieši rēķinu summu, līdz saks palielinot izlaidi. Uh, Es runāju ar komisijas pārstāvjiem. Varbūt šeit ir iespējams kāds cits eh, kompromiss. Mēs vairāk fokusējamies uz ietaupījumiem, tad, kad mēs runājam par mājasjāmniecībām, par birojēkam. Eh, tas veido apmēram trīs ceturdaļas no kopējā energo patēriņa visā Eiropā, saskaņā ar komisijas datiem. Un par intensitāti runājot, tad to mēs izmantojam kā tādu mērauklu tieši rūpnieciskiem sektoram piemēram, pēdējais sēturksnis, kāda ir izlaide, ražošana, industriālā izlaide. Uz šādiem cipariem mēs skatāmies, tad, kad mēs vērtējam energointensitāti, un tā ir viena lieta, un taupīšana ir nedaudz savādāka lieta. Varbūt mēs varētu kaut kādīgi mīkstināt šo pretrunu ap trešo pantu, mēs varētu izskatīt tad atsevišķi šīs divas lietas, kas funkcionē mūsu ekonomikā. Es zinu, ka, ka jūs gribat fokusēties vairāk uz to 20% mērķi, kas ir mūsu galamērķis. Tad vēl ir jautājums par ietekmes izvērtējumu. Šajā parlamentā mēs veicām noteiktu darbu, ko vadīja Čičistera kungs. Mēs vērtējām ietekmi, ka, ja būs kāda inovācija pret komisijas oriģinālo tekstu, tad kāda būs ietekme? Es domāju, ka mums varētu būt kāda oriģināla ideja, kas varētu būt laba vai arī dārga. Jebkurā ja gadījumā ir kaut kas tik ļoti jauns, vajadzētu izvērtēt ietekmi. Es saprotu, ka IMCO komitejā eh, šobrīd tiek jau veikts darbs ar um, motocikliem. Un eh, ir bijuši kaut kādi jauni elementi, tie ir nosūtīti neatkarīgai izpētei attiecībā uz ietekmi. Varbūt šeit mūsu gadījumā nav tik milzīgi daudz šo novatorisko jautājumu, kuru vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu, vajadzētu drīzāk uh, fokusēties uz kaut ko tiešām jaunu. Būs jauns departaments, 1. janvārī, kas sāk strādāt. Var, tā būs īpaši tāda grupa, kas darbosies ar ietekmes izvērtējumu. Varbūt varētu ar viņiem pakonsultēties, vai šie grozījumi tiešām nesīs kaut ko jaunu Eiropai. Es gribētu vēlreiz pateikties visiem kolēģiem. Es domāju, ka mēs labi virsamies uz priekšu. Miss Hall. Hall Thank you. Uh, I'll just begin with a... Paldies. Iesākumam daži komentāri Vikifordas sacītēm par ietekmes novērtē. Es domāju, vispirms mums ir jāizlēm, kāds ir teiks citri komitē, pie tā vēl atgriezīšos pēc mirkļa. Runājot par to, ka mēģinām saprast, ar ko nodarbojas padomi Te ir svarīgi saprast, ka mēs eh, darbojamies trialogā ar eh, padomi un komisiju. Tāds ir trialogs, un nav nekāda jēga tagad mums darīt viņu darbu. Esmu vīlusies izskanējušos komentāros par ēnu referentu darbu un termiņiem. Man šķiet, ka darbs bija ļoti sistemātisks un labi plānots. Uh, Un ja mēs turpināsim ir turpmāk tā, tad viss būs kārtībā, tāpēc ir svarīgi, lai uh, locekļi te neko, locekļu darbs netiktu negatīvi novērtēts. Mēs šeit esam šajā sanāksmē tikai dažas dienas pirms Ziemassvētkiem. Tas liecina par to, ka mēs mūsu darbu uztveram nopietni. Uh, Fakts, ka mēs negribam strādāt, negribot strādāt ar daudziem grozījumiem, manā skatījumā ir uztverams kā mm, pārmetums, un tas nav pamatoti. Fordas kundzes sacītais komentārs ir pavisam skaidrs. Jā, mums nav politisks vienošanās, tad, protams, mēs nevienojamies taču nevajadzētu to mm, piesekt ar eh, apgalvojumu, ka mēs neesam pietiekoši labi strādājuši pie grozījumiem. Es domāju, vēlreiz jāuztver, ka mēs esam strādājuši nopietni, mēs attiecīgi esam izcenojuši arī termiņus, ievērojuši termiņus, un es domāju, priekšstādātāji jāatzīst, ka mūsu darbs ir nopietnas. Un tālāk, svarīgs punkts, kāpēc mums ir šī direktīvu. Tad, ja mēs aizraujamies ar detaļām, tad mēs aizmirstam pašu mērķi. Un šī direktīva mums ir svarīga tāpēc, ka mums ir jārisina klimata izmaiņu problēma, par kur mūsu līderi vienojās 2007. gadā. Tātad skaidrs, ka galvenā problēma ir klimata izmaiņa apkarošana. Un ja jūs nece, neticat klimata izmaiņām, tad nu, pavisam atklāt jums tas ir jāsaka. Bet, protams, pat labāk mūs uztrauc nevis klimata izmaiņas, taču ļoti, ļoti uztrauc ekonomiskā situācija Eiropā. Un tāpēc svarīgi atcerēties arī to faktu, ka šī direktīva ir paredzējusi palielināt IKP un 200 miljārdi eiro gadā tiks tērēti mazāk en e, enerģijai, un tas būs svarīgs atbalsts ekonomikai kā tādai. Es nepiekrītu iepriekš ja izskanējušajam komentāram, ka mēs varētu tālāk virzīties ātrāk, ja, e, in, ja rūpniecība drīzāk domātu par e, energoefektivitāti, nevis par enerģijas ietaupījumu. Tas fakts, ka uzņēmumiem eh, recesijas apstākļos ir grūtāk panākt eh, energoefektivitāti nekā enerģijas ietaupīju, liecina, ka ja mēs virzāmies pretējā virzienā, tad mēs nepalīdzam šiem uzņēmumiem. Ja mēs līdz 2020. gadam <clears throat> paredzam ietaupījumu par 20, neparedzam ietaupījumu par 20%, bet e, pieprasām energoefektivitāti, mēs ar traucēsim uzņēmējiem. Es saprotu, ka daudzu pāntu griezumā mēs varam uzlabot situāciju, un es zinu, ka dalībvalstīs situācija ir atšķirība, 27 dalībvalsts, un komisija arī te ir grūti atainot visas dažādās situācijas. Runājot par 1,5% energo piegādes prasību. Te ir svarīgi, lai 6. pantā, 9. punktā arī, arī būtu paturēts šis mērķis, paturēts prātā šis mērķis. Es neuzskatu, ka šī jā, minimālā līmeņa prasība ir vērā ņemams arguments. Es domāju, mums te ir jādomā reāli par enerģijas ietaupījumu, nevis par platību, uz kur tas attiec. Aicinājums par nacionāli saistošiem mērķiem ir tā vērts, jo mēs ļaujam te dalību valstīm uh, lielāku elastību īstenot šos eh, mērķus viņu pašu veidā. Un tad, ja dalībvalsts izlēma te izšķiras par nacionāliem, eh, nacionālām prasībām, tad, eh, tad tas ir tikai pozitīvi. Te es pieņemu mm, kolēģi komentārs, un es domāju, tā tad šī kombinācija par mērķiem un mm, dalību valstu prasībām pašām, iespēju pašām noteikt savas prasības ir labs risinājums. Un tālāk, <clears throat> runājot par valsts iepirkumu, mēs gaidām, ka komisija publicēs valsts iepirkuma direktīvu, tāpēc mums jābūt ir šeit uzmanīgākiem gaidot šo direktīvu. Taču, ja mēs atkāpjamies soli atpakaļ, tad mēs varam atgādināt sev, kāpēc valsts iepirkums ir svarīgs. Tas stimulē energoefektivitātes, eh, energoefektīvu produktu tirgu, tas samazina to cenas un lielā mērā projekta darbības gaitā ietaupa naudu un cerams, ka tas arī atainojušies šajā valsts iepirkuma direktīvā. Un vispēdzot komentāri par ceļa kārti 2050. <clears throat> gadam un ka līdz 2050. gadam 20% ēku ir jābūt e- energoefektīvām. Es nepiekrītu tai domai, ka tas ir tāds kā joks, tāpēc, ka līdz tam laikam mēs visi jau būsim miruši. Šodien mums ir skaidri jāapzinās, kādu ceļu mēs sev nospraužam nākotnē. Ja mēs to visu nevaram panākt uzreiz, tas ir saprotams. Taču, ja mēs jau tagad paturam prātā virzāmies tai virzienā, ka līdz 2050. gadam ir jāpalielina ogle, ir jāsamazina ogle dioksīda emisijas, tad skaidrs, ka tādas lietas kā renovācija kļūst, iegūst ar vien lielāku nozīmi. Mēs tai brīdī nebūsim vairs dzīvi, taču mūsu bērnu un mazbērni gan, un tāpēc jānodrošina, lai enerģija netiktu šērdētā, kā tas tiek darīts šodien. Okay, Labi, liels paldies. Kolēģis Vidās Kvadras. <clears throat> Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausījis koment, kolēģi komentārus un arī komisijas komentāru. Es domāju, mēs visi varam piekrist, ka pienācis īstais laiks pieņemt pragmatīvu pieeju šajās diskusijās. Jo mēs visi zinām, ka padomēja sarkanā līnija ir šis globāli saistošs mērķis, tāpēc liekas ir produktīvāk koncentrēties uz pasākumiem. Tā mēs mēģināsim izveidot, izstrādāt labākos pasākumus, kas tomēr, protams, arī paredzētu zinām elastību dalībvalstīm īstenošos mērķus ar nacionālo plānu starpniecību citi mērķi arī, citi pasākumi arī būtu iespējami nacionālo mērķu sasniegšanai. Vēl daži komentāri par trešo pāntu. Es gribētu šeit ierosināt kompromisu ceļu. Ja mēs paturam šo pāntu tādu, kas tas, kāds tas ir tagad, kā to komisija piedāvā, varbūt mēs varētu vēl pielikt tādu daļu, kurā būtu minēts, ka runājot par energointensīvām nozarēm, dalību valstīm būtu jānosaka mērķi energo uh, elektroenerģijas patēriņam saskaņā ar um, IKP konkrētajā dalību valstī. Tādā veidā mēs saglabājam dabīgos mērķus attiecībā uz absolūto enerģijas patēriņu ietaupījumu. Mēs nekaitēsim tām nozarēm, kas ir īpaši jūtīgas um, attiecībā uz enerģijas cenu. Par sesto pāntu man arī ir divi komentāri. Pirmkārt, es vēl ar vienu uzskatu, ka mums būtu jāpiešķir prioritāte elastībai šajā pantā. Tas nozīmē to, ka mums jāparedz iespēju dalībvalstīm pierādīt, ka citi pasākumi, kā saistoša programma, ir ekvivalenti nacionālo energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. Es nesaskatu, kāpēc tas būtu jāpakļauj vienotai paziņoš, vienotam paziņošanas pienākumam attiecībā uz komisiju, kā tas tagad parādās pantā. Mums nebūtu šeit jādublē paziņošanas pienākumi direktīvā. Tāpēc es ierosinu, lai 19. pantā paredzētajiem paziņošanas pienākumam tiktu pakļauti jebkuri pasākumi, kas ir atšķirīgi. Un ar to pietiktu, un tad mēs e, šīs prasības nedublētu vēl citur. Otrakārt, vairāki locekļi, šīs komitejas locekļi, ir, pared, ir iesnieguši e, grozījums, kas paredz patērētāju aktīvu iesaisti energoefektivitāte. Tāpēc es ierosinu, lai sastāv panta otrajā punktā būtu minēts šādi. Dalībvalstis valstis pau, sniegs informāciju par uh, sasniegtajiem energoefektivitātes ietau uh, mērķiem, to sasniegt rezultātiem. Katrai nozarei atsevišķi tas ļauj dalībvalstīm prioritizēt uh, primāros ietaupījumus vai galīgos ietaupījumus. Runājot par CHP, desmitajā pantā. Tas parādās, esmu priecīgs par iespējamiem kompromisiem, kurus tagad izskatām. Taču arī šeit man ir divi komentāri, visam īsi. Dažos pantos vēl ar vienu ir minēta šī apkūra un uh, zesēšana. Un es gribētu atgādināt referentam Turmes kungam un ēnu referentiem, ka e, apkūra un cesēšana ir, ietaup, ir e, ierobežojuša koncepcija, jo CHP ir šai ziņā plašāks termins. Tāpēc mums vajadzētu izmantot inkluzīvāku pieeju. Tā, tā vietā mēs varētu sacīt, piemēram, koģenerāciju vai vienkārši apkūra dzēsēšana nevis uh, district eh, heating and cooling. Tādā veidā mēs varētu iekļaut visu koģenerāciju, nevis tikai kaut kādu vienu daļu no tās. Tas man šķiet svarīgi. Otkārt, esmu piefiksējis, ka <clears throat> referents ierosina jaunu pielikumu 8a, lai komisija līdz 2013. gadam deleģētos aktos paredzētu nepieciešamību koģenerāciju un tas būtu saistīts ar izmaksu analīzi. Es atbalstu šo domu saistībā ar obligāto koģenerāciju, taču man ir dažas, mm, zināmas, bažas, šaubas par to, vai direktīva nāk īstajā brīdī piedāvāt eh, šo te izmaksu analīzi. Mums būtu jāpagaida, ar kādiem priekšlikumiem nāks klajā komisiju saistībā ar deleģētiem aktiem. Runājot par 4. un, pā, 4. un 5. pantu, ir viens aspekts, mm, kuru augstu vērtēju šajās diskusijās. Šī tas attiec uz faktu, ka bez ēku atjaunošanas dalībvalsts var, iz, var izmantot citus pasākums, kas ļauj ietaupīt enerģijas patēriņu par 3%. Protams, Te var runāt par to, vai 3% ir par daudz vai nē, taču pats princips ir augstvērtējams, uzteicams, tāpēc, ka pastāv apjukums tā ziņā, ka ēkas energoefektivitāti var uzlabot tikai atjaunot šo ēku. Taču pastāv arī citi energoefektivitāti vairojoši pasākumi, kas var uzlabot energoefektivitāti. Mm, un te nav vajadzīga visaptvaroša nerenovācija jākai. Un vispēcot komentārs par astoto pantu par inteliģentiem, um, <clears throat> inteliģentām mēra ierīcēm. Te mums jābūt uzmanīgiem kādas varētu būt šo pasākumu izmaksas. Tāpēc es aicinātu iekļaut manu grozījumu, kur arī parakstīšu citi kolēģi. Te ir aicinājums uh, izvērst, uh, ieviest inteliģentos skaitītājus, uh, kas uh, ir izdevīgi investoriem. Mm, pateicoties diskusijām, esmu pārliecināts tikt panākts labs rezultāts. Paldies. Girek. Kolēģi Girek. Paldies priekšēdētāji. Es sekoju šai diskusijai ar tādām jauktām jūtām. Jo bieži vien es domāju, ka kolēģi jau parasti zina, par ko viņi runā. Ja mēs tagad uh, vēlamies izteikties par uh, sesto šiem mērķiem. Mēs runājam par 20% nevis par uh, enerģijas samazināšanu, bet par 20% enerģijas efektivitātes paaugstināšanu. Tagad jautājums, kas ir šī efektivitāte, kādā veidā to aprēķina? Es domāju, ka enerģijas efektivitāti ir jāprēķina savādāk tādos sektoros kā būvniecība, enerģētika, tādās rūpniecības nozarēs, ko šis jautājums sevišķi skar un cik tas. Un tas ir uh, jārēķina attiecībā pēc sektora un jārēķina atšķirīgi. Ir jābūt tādam dalītam aprēķinām. Ja mēs runājām par veselām valstīm, par politiskajiem mērķiem un šo politisko mērķu kaut kādā parakstīja valdības, 20% ir runa par enerģijas efektivitātes paaugstināšanu. Tātad valstīs to vajadzētu aprēķināt to, ka būtu atš tā būtu atšķirība starp patēriņu, tas Eurostat to aprēķina un to dala ar 2009. gadu ar iekšzemes koproduktu 2009. gadā, un tas tiek salīdzināts ar atsaucas gadu, tad jāsareizina ar simtu procentos ja mēs to darīsim tādā veidā, tad es domāju, ka mēs tiešām zināsim, kas ir efektivitāte. Man ir jautājums turmēs kungam. Man nepatīk tas, kādā veidā jūs uh, noformulējat uh, dažus grozījumus. Jūs sajaucat šeit enerģijas efektivitāti. Uh, un enerģijas taupīšanu, ietaupītu enerģiju. Nevar sasniegt enerģijas ietaupīšanu, ja mēs uh, netaupām šo enerģijas efektivitāti. Es piekrītu pieparkungam. Turmes kungs, gribējām jums jautāt, vai jūs varētu iedomāties kādu uh, dalībvalstu Eiropas Savienībā, kas paaugstina enerģijas efektivitāti pat vēl vairāk nekā 20% uh, līdz 2020. gadam un vienlaikus šī valsts palielina savu enerģijas patēriņu, jo ir jāsaka, ka valsts ir atšķirīgas, dažas ir ļoti tālu uh, gājušas un labi attīstītas, savukārt citas mazāk, un tām vēl ir jātīstās. Un šī attīstība ir saistīta noteikti enerģijas patēriņu. Vienlaikus šajās valstīs enerģijas efektivitāti var ļoti palielināt. Ir, protams, arī vēl citas iespējas aprēķināt enerģijas efektivitāti, bet es domāju, ka ja mēs uh, pašā sākumā nodefinēsim, kas tas kaut kādā ir, tad vēlāk nebūs nekāda pārpratuma. Paldies! Kolēģe Markis Kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ir tikai daži jautājumi, kurus vēl gribētu uzsvērt šajā direktīvā. Un te ir Runa par direktīvas aptvērumu, par to jau vairākas reizes ir runāts. Taču man ir iespējas, un tāpat uzskata arī citi kolēģi, šajos laikos ir svarīgi paplašināt direktīvas aptvērumu ne tikai attiecībā uz eh, sabiedriskiem ēkām, bet arī uz citā. Un svarīgi, lai visneaizsargātākās sabiedrības grupas, cilvēki, kas īrē mājokli un kas vēlas eh, arī dzīvot siltumā, ziemā arī jūtas labi. Ja mēs vēlamies viņus aizsargāt, paplašinot direktīvas apvērumu attiecībā arī uz viņiem, tad mēs panāksim tos mērķus, kas līdz šim nebija saistoši, pēc tam viņi kļūs saistoši. Man ir tāda sajūta, ka mēs varam darīt vai nu vienu lietu, vai otru, ja dalībvalsts nevēlas atbalstīt saistošus mērķus, tad, protams, mums jābūt ir tādiem kā preskriptīvākiem, ierosinošiem, nevis pieprasošiem. Situācija katrā dalībvalstī ir atšķirīga, un tāpēc mums vajadzētu nenoteikt pavisam skaidri, kā dalībvalstīm šie mērķi ir īsteno. Jā, saistoši mērķi, jā, energoefektivitāte pēc iespējas lielākā apjomā, taču jāparedz manevra telpa katrai dalībvalstī, kā to īstenot. Uh, viens no tematiem, kas man ir īpaši tūs, ir tas, ka mēs fokusējamies uz lielajiem risinājumiem. Lūdzu, pievērsiet uzmanību arī mazākiem risinājumiem. Energoefektivitāte vietējā, būtu sasniedzama arī vietējā līmenī, mikroefektivitāte, tāda kā savā veidā. Uh, pietiekoši daudz uzmanības netiek pievērst tam, ka daudzi mazie spēlētāji arī var panākt kaut ko lielu, un to mēs varētu panākt, veicināt ar šo energoefektivitātes direktīvu. Energo, enerģības tirgus līdz šim eh, nav, nevar pietiekoši apmierināt eh, šo pieprasījumu, piedāvāja līdzsvaru Tāpēc mums jāparedz maksimāla elastība. Patērētājiem jāņem vērā šis pieprasījums un piedāvājums. Un visbeidzot, tas vēl ir jāapspriež ar referentu Turmas kungu, viens, viens temats, ko gribētu šeit vēl redzēt, būtu tāds, ka patērētājiem ir jābūt uh, Mm, kaut kā stimulētiem par to, ka viņi ietaupē enerģiju. Katrā ziņā ceru, ka te varēsiet sniegt atbildi. Paldies! Paldies, atļausiet man lūdzu, jo Merkes kundze kaut ko teica. Tomēr eh, šeit piebilst pāris teikumu tikai tā, lai būtu viela pārdomām. Es patiešām neesmu eh, nekad bijis tāds. Uh, Eh, piekritējis tam, ka būtu šī eh, viennozīmīgi un absolūti saistošie mērķi, bet jo vairāk es klausos, jo vairāk es domāju, varbūt, ka būtu gudrāk tiešām noteikt šādi saistoši mērķi un attiecībā, attiecībos pasākumiem ļauj dalību valstīm tiešām pieņemt uh, visu, ko viņas konkrēti vēlas. Varbūt, ka mēs to varētu dabūt cauri. Es to, piemēram, no Oettinger kunga vienmēr dzirdu. Jā, vienmēr pretarguments tās, jā, dalībvalsts to nedarīs. Es jautāšu, kā, kad mēs kā parlaments pieņemsim lēmumu, vai tad kaut kādā pieņems, pieņemsim to, ko padomu pieņems, vai mēs pieņemsim to, ko mēs vēlamies. Arī par to vajadzētu padomāt. Vienmēr debats ir tādas. Mēs uh, diskutējam tādēļ, ka padomē šāda ideja. To es arvien mazāk saprotu. Mums taču sava nostāja ir jāformā. Ja tā ir pareizi, tad mums to ar varas uh, mehānismiem ir jādabūt cauri. Es atvainojos, bet uh, eh, gribētu to pateikt. Kelikungs. Uh, thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies Turmes kungam un patiesībā visiem par viņu sniegto ieguldījumu šorīt. Man šķiet, pirmkārt, ja mums ir 2020. gada mērķi un 2050. gada mērķi, tad mums ir jāsasniedz. Kā mēs to sasniedzam, tās jau ir cits jautājums, taču mums tie ir jāsasniedz un tie ir jāizvērtē vismaz uh, ik pēc diviem, trim gadiem, kā tā tad šis progress iet, un, un tad pēc tam ir jāizdara secinājumi. Ja mēs tā nedarīsim, tad mēs, eh, tad mēs tikai mazināsim eh, Eiropas Savienības eh, progresīvismu. Ar to jau pietiek, spiežot pēc tā, kā mums soks ar Lisabonas stratēģiju. Mums ir jāparedz energoefektivitāte visās ekonomikas nozarēs. Kad ekonomika atkopsies, mēs ceram, ka tā notiks, tad būs palielināts pieprasījums pēc enerģijas, un tas arī jāņem vērā tagad. Tā pašā laikā, ja mums ir saistoši pasākumi, eh, saistoši mērķi, tad tie daudz maz pārliecinās visus uz tiem fokusēties un tos sasniegt. tas arī atainosies tirgu situācijai, piemēram, automobīļi tādā veidā būs energoefektīvāki. Un tad arī mēs varētu paredzēt, ka neenergoefektīvi automobīļi vai to detaļas varētu tikt izņemtas no tirgus līdz konkrētam laikam, un tas arī tad motivēs ražotājs. Arī manā vēlēšana apgabalā mm, ēkas tika e, atjaunotas un arī tika izmantoti īpaši citi enerģijas avoti, piemēram, neticamā veidā ir pat līgumi uh, ar e, tuvajiem austrumiem šai ziņā. Runājot par sabiedriskajām ēkām, tām ēkām, kuras izmanto varas iestādes, arī šeit ir jābūt tādām pašām prasībām. Cik es saprotu, energoefektivitātes vēstījums, vēstījums par eh, klimata izmaiņām kļūst ar vien ticamāks sabiedrība šai ziņā. Tam uztic. Un, kā saka Turmes kungs, jā, elektrība var izmaksāt mazāk, tad tas arī var motivēt cilvēkus. Ja mēs varam panākt, sasniegt energo efektivitātes mērķi, tas nāks par labu ar Eiropas Savienības ekonomikai. Paldies! Kavaljo. Kavaljo kundze. Uh, thank you very much, Chair. Yes, paldies. Es pievērsīšu uzmanību trešajam pantam, koncentrēšos to. Man šķiet, Mums ir ļoti svarīgi raudzīties uz eh, energoefektivitātes un patēriņa mērķiem, kā tie dalībvalstīs var tikt dekoplēti, kāda būs situācija konkrētai dalībvalstī. Taču īpašas bažas ir tajās dalībvalstīs, kur IKP samazināsies. Manā dalībvalstī ir prognoz, ka IKP samazināsies e, turpmākā gada vai divu laikā. Tātad mums sīkāk ir jāskatās, kā šīs prasības atainosies katrā dalībvalstī atšķirīgi atsevišķi. Otrakārt, Fordas kundzes priekšlikums bija līdzīgs arī Vidāla kvadras kunga sacītajiem varētu būt patēriņa mērķi ekonomikai vispār. Un būs intensitātes mērķis rūpniecībai. Es domāju, ka Turms kungs te runāja par rūpniecību kā tādu. Un Vidal Kvadras kungs runāja par energointensīvu rūpniecību. Te varētu būt panākams kompromiss, taču gan patēriņa mērķi ēkām visām nozarēm ārpus industrijas ir katrā valstī jādala atsevišķi. Un šie mērķi ir jāskata katrā nozarē atsevišķi. Mums būtu jābūt modelim, kas ļauj spriest par rezultātu, izsecināt, kāda ir situācija un kāda ir skaitļi. Jo mēs te pieņemam lēmumu, uh, attiecībā uz kaut ko, kas ļoti svarīgs mūsu ekonomikas nākotnē. Man ir jautājums, ja divas personas, kas uh, komisijai to ir piedāvājuši, tad vai šīs personas varētu mums pastāstīt kaut ko par skaitļiem, kādi varētu būt šie risinājumi un, un kāds varētu būt kompromiss. Uh, Viss šī lieta ir ļoti sarežģīta, bet arī situācija sarežģīta, līdz ar to arī risinājums nevar būt vienkārši. Paldies! Pauls Rībika kungs. Paldies, priekšādētāji! Es domāju, ka tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem būs uh, liela iespēja, ja būs tagad tāds uh, parauga efekts dažādās jomās. Tādēļ svarīgi, lai mēs MVU jau sagatavotu uh, tālāk piedalīties pasākumos, lai viņiem eh, šīs profesionāls iemaņas, kas būs nepieciešams, lai viņi patiešām būtu labi izglītoti. Un es domāju, ka Eiropas Tehnoloģija institūtam būs uh, liels uzdevums, kas veicams. Tātad ceturtais pants, manuprāt, ir jāvērtē ļoti pozitīvi. Trešajā pantā es uh, šiem mērķiem, kā daudz jau pieminēja, Jā, vai jautājums par to, vai saistoši mērķi labi, bet ne jau saistīti ar sodu draudējumiem, bet tādēļ būtu tāda stimulu sistēma, kur mēs patiešām redzētu, kāda ir labākā prakse dalību valstīs, lai būtu kritēriji, lai būtu kooperatīvās metodes, lai izlaicīgi to varētu arī novērtēt, kādu progresu tas patiešām ir devis. Un eh, gal galā runa ir arī par to, kā šo mērķi 2020 20% varēsim sasaistīt ar jaunajiem mērķiem. Vai šeit būs kāda pretruna? Vai tas būs uh, savietojams, papildinās viens otru? Šeit arī vajadzētu skaidri noteikt, kā abus mērķus varētu savā starpā harmonizēt sestajā pantā par enerģijas efektivitāti un uh, par saistošo sistēmu. Gribētu pievērst uzmanību, ka piektajā uh, pielikumā, protams, tas rada milzīgu birokrātisku slogu, un es domāju, mums vajadzētu paraudzīties, ka varbūt, ka Štoibera kungs ar savu komandu precīzāk paraudzītos, vai šeit patiešām ir nepieciešams uh, šis birokrātiskais mehānisms, un es teicu, uzskatu, ka arī parlamentam attiecīgā vajadzētu veikt ietekmes uh, novērtējumu, jo kaut kādā runa šeit ir par to, kādā veidā definīcijas, kas šeit daļēji ir noteiktas, kā tās pielāgot realitātei. Es domāju, ka, piemēram, ja paraugāmies uz uh, maizemniecības kādas ierīces apmaiņu, ka tur nav runa par uh, katru reizi konkrēti, bet par tādu vidējo varbūt, ja tas šeit ir vidējais, uh, vidējās vērtības, kā tad administrācija ar to var strādāt. Es domāju, svarīgākais ir tas, lai mēs parādītu kādi paraugu pasākumi jau eksistē dalību valstīs. Un, protams, šeit arī būs nepieciešama informācijas apmaiņa un arī to pastāstīt eh, sabiedrībai un vieda enerģijas programma, par ko mums jau ir bijušas debates, varētu būt tāda laba pieeja, kādā veidā šīs zināšanas eh, paskaidrot sabiedrībai. Un es domāju, ka komisija šeit ir eh, aicināta izstrādāt papildus priekšlikumus diskusijas par certifikātiem. Par certifikātiem šeit ekonomikas krīzē īstenībā tas ir viss ir lieka. Mums nevajadzētu vēl papildus rūpniecību dzīt prom no Eiropas. Manuprāt, rūpniecībai jau tāpat klājas diezgan slikti. Tieši otrādi vajadzētu paraudzīties, kādā veidā mēs varam izveidot stimulus, lai varētu īstenot inovācijas eh, CO2 samazināšanā. Bet papildus slodzi radīt. Manuprāt, tas mums izraisīs tikai vienīgi lielu bezdarbu, tas nevar būt nekāds labs mērķis. Es domāju, arī šeit eh, rīcības plānā šeit vajadzētu paraudzīties uz tādu lielu laika ietvaru. Nevarēšu būt tā, ka saņem sodu tieši tie, kas jau tagad saulaicīgi un eh, aktīvi strādā šajā jomā, un pēc tam tieks pateikts, eh, tas viss netiks atzīts, tas neradīs motivāciju. Paldies. Cienījamie kolēģi, pusdivpadsmitos būs polijas prezidentūra pie mums. Gribētu norādīt to, to jūs visi zināt, jo tas ir darba kārtībā ierakstīts. Ir vēl seši, kas pieteikušies runās, plus komisija, plus referents. Mans lūgums. Lūdzu, ja jūs varētu drusku īsāk runāt, tad varēs visi runāt, bet tagad mums laiks sāk trūkt. Podimātas kundze nākamā. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, as a general... Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā varētu sacīt, ņemot vērā līdz šim izskanējušos komentārus, es domāju, ka mēs visi vienoj, varam vienoties par to, ka energoefektivitāte ir mēģināšanas vērta. Tā nāktu par labu reālai ekonomikai, maziem vidējiem uzņēmumiem, mājokļiem. Tas nozīmē no tā labumu gūtu visi tie, kas tagad cieš no krīzes. Es domāju, ka mums tagad ir jācīnās par mūsu mērķu sasniegšanu vairāk kā jebkad agrāk, jo mums ir jāstimulē izaugsme Eiropā ne vairāk nekā tuvajos austrumos, kā uz to norādīja arī Rubikungs. Energoefektivitātes uzlabošana ir grūta, jo tā paredz sākotnējas investīcijas. bet labumi no tā būs uh, ilgstūši. Tāpēc es uzskatu, ka šīs direktīvas uh, sekmju nodrošinātājs ir patie pareizs finansējums. te ir par, jāparedz īpaši arī finansējums. Mēs visi saprotam pašreizējo situāciju. Mēs zinām, ka kredīti vairs netiek labprāt doti, bankas nelabprāt aizdod naudu mājokļiem, reālajai ekonomikai. Tāpēc es domāju divas lietas, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, es uzskatu, ka mums būtu jāizdara spiediens uz Eiropas centrālo banku un Eiropas komisiju, lai tiktu definēts vismaz dažas skaidras vārdlīnijas tām, kā Eiropas bankas, kas gūs labumu no trīs gadu finansēšanas operāciju programmas ar ļoti zemiem procentiem, kā šīs bankas izmantos šo naudu vai vismaz nodrošinās to, ka daļa no šiem līdzekļiem tiek eh, reāli eh, nodota reālai ekonomikai, sniedz finansē. Un tad vēl priekšlikums, kas iekļauts šajā priekšlikumā. 2a hmm. pāns finanšu mehānismi, kas paredzētām, lai nodrošinātu, ka visas ambiciozās politikas iekļaut šajā direktīvā var tikt īstenots. Es domāju, tad, ja mēs nenodrošināsim, ka energoefektivitātes finansējums ir pieejams, tad mēs nesasniegsim 2020. gada mērķus, vai katrā ziņā mēs tos nepanāksim koherentā, konsekventā veidā un e, ietaupījums par 1,5% nebūs pietiekams. Un visbeidzot priekšsēdētāte, mans pēdējais komentārs ir saistīts ar nesargātajiem patērētājiem. Es domāju, prioritāri ir, lai viņi saņemtu atbalstu ne tikai izmantojot mazākus rēķinus par energopatēriņu, bet arī tā ziņā, ka patērētājiem netiktu uzliktas energoefektivitātes ieviešanas izmaksas, ja viņi no tā negūs labumu. Te ir liels potenciāls energoefektivitātes uzlabošanai. Paldies! Mal. Es vēlreiz lūgtu runāt īsāk, citādi varēs runāt uh, tikai divi vārdi. Mēs ārās kungs. Paldies priekšādātājiem. tas viss nav tik vienkārši kaut ko par to pateikt, jo sistēma ir un jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un kompleks. Man ir tāds uh, liels respekts klausoties kolēģi teiktajā. Ja, diemžēl es biju jūri komitējā balsošanā. Visu nedzirdēju, bet es ļoti priecātos par to, ja mēs uh, varētu izteikt priekšlikumus, kas būtu tiešām vērsti nākotnē, jo mēs ļoti lielā mērā esam atkarīgi un varam dot ieguldījumu enerģijas efektivitātē. Un uh, arī nākotnē mēs varēsim ļoti daudz mm, no dažādiem aspektiem runāt par šī jautājumu. Es priecājos arī par to, ka nākamā Dānijas prezidentūra strādās pie šī jautājuma un uzrakstīs to uz saviem karogiem. Es domāju, ka tieši šie jau iepriekš izdarītā investīcija ir ārkārtīgi milzīgs temats šajā sektorā. Šī iemesla dēļ nemaz nav tik vienkārši izstrādāt labas direktīvas labas normas. Šiem iemesla dēļ varbūt gribētu runāt drusku par celtniecības sektoru, jo runājot par eh, dzīvokļu celtniecību, ļoti daudz mēs varam ietaupīt enerģiju. Šī iemesla dēļ tieši šajā jomā enerģijas efektivitāte ir tik svarīga. Es ļoti atbalstītu to, ja mēs eh, arī tās valstis, kas eh, tikko kā ir iestājušās Eiropas Savienībā, mēs tās motivētu sniegtā motivāciju strādāt šajā jomā, īpaši ceļot savas jaunās mājas, jo šī sistēma citur jau strādā ļoti labi, bet eh, šeit pastāv tādas milzīgas atšķirības vēl, arī likuma normās. Un motivācija vienmēr nav tāda, kā to varētu vēlēties, nav pietiekama augsta celtniecības sektorā. Un šeit ir runa, piemēram, par siltuma sūkņiem un citiem pasākumiem. Šeit finanšu motivācija ir ārkārtīgi atšķirīga dažādās dalību valstīs. Šī iemesla dēļ būtu ļoti labi, lai mēs no struktūra fondiem varētu radīt tādu papildus uh, stimulējumu, lai varētu sasniegt labus rezultātus. Vēl viens punkts. Es uh, šo direktīvu uzskatu par ļoti svarīgu. Tā vā, mēs vēlamies pie tās vēl strādāt. Pirmajā pantā trešajā punktā un sastajā pantā ir vairākas norādes, par kurām neesmu īsti pārliecināts, ka visas dalību valstis šos mērķus patiešām varēs sasniegt. Neesmu īsti pārliecināts, ka visas dalību valstis katru gadu patiešām šīs saistības varēs sasniegt. Paldies! Merci, monsieur le président. Une très bonne... Paldies, priekšsēdētāji, tā ir ļoti laba doma un ļoti e, lieliska doma. Kāpēc mums vajadzētu šķērdēt resursus, ka mums ir nepieciešams tieši otrā taupīt? Šī energoresursi ir ārkārtīgi dārgi Un mums ir galu galā jādomā par to, kā apmierināt vajadzības gan šodien, kas nav vēl izdarīts, un arī jādomā par nākotni. Tāpēc ir jāizpēta rentabilitātes jautājumi, tas jādara pēc iespējas ātrāk. Mums ir energoresursu tirgi, mums būs iespēja arī veidot tirgu tādā veidā, ka mēs varam iegūt papildu naudas līdzekļus. Uh, mums ir jāstrādā dažādos sektoros arī ar, pie patērētājiem. Ir jāstrādā ar ražotājiem arī, lai tie darbotos saskara, saskaņā ar um, pieņemtajām normām. Un mēs piedāvājam arī ideju par sociālajiem dzīvokļiem jau daudzu gadu garumā. Šeit proti mēs gribam aizstāvēt pašas neaizsargātākās iedzīvotāju kategorijas, uz kuriem krītas vislielākais energoresursu cēnu īpatsvars. Mēs gribam, lai tiktu veiktas attiecīgas investīcijas, attiecīgi varētu taupīt un piedalīties reālās ekonomi, ekonomikas apritēs. Un par nodokļiem. vajadzētu piedāvāt 25% nodokļu samazinājumu, ja tiek veiktas jaunas investīcijas. Attiecīgi tāds investīcijas, kas palīdzēs taupīt, un nevajadzētu pieļaut tādu attieksmi, ka nauda ģenerē naudu. mēs zinām datus par energoresursu ražošanu iepriekšējā gadā, ka viens un tas pats resurss tiek pārdots vairākas reizes. Ko mēs šajā parlamentā darām? Mēs šeit fiksējam noteikts prioritāts. Mēs uh, redzam reāls problēmas, kas notiek reālās ekonomikas sektorā. Ja mēs turpināsim dele, delokalizācijas tendences uz valstīm, kur ir attiecīgais energoresursu deficīts, mēs pretstatam pro, problēmas vienu pret otru. Ir 400 miljardu eiro, kas tiek iz, izmantot, lai pirktu energoresursu materiāls. Šo summu varētu samazināt, bet jo retāks ir resurss, jo dārgāks tas ir. Tāpēc mēs varētu iegūt šos papildus 400 miljārdus, ja mēs taupīsim pareizā veidā. Un otrā Otrs jautājums, ko es gribētu uzdot, tas ir jautājums par attiecīgo energoražotāju autonomiju, un nepieciešams ir izpētīt pilnīgi visas iespējas, kā pareizi ražot. Man Brentas konce. Chair, I will do that in... Es runāšu burtiski pusminūti. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu pateikt to, ko jūs jau teicāt, kas ir strateģiski svarīgi šajā parlamentā. Mums ir nepieciešama laba diskusija. Mēs zinām, ko gribam sasniegt, bet nevajadzētu to balstīt uz kaut kādām padomes sarkanajām līnijām. Padome ir sava loma, parlamentam ir sava loma. Un es domāju, ka šeit ir arī pieļauta strateģiska kļūda, ka netiek atbalstīti strateģiskie mērķi, kāpēc mēs nevarētu uh, galu galā atbalstīt šo ideju un kāpēc mēs nevarētu arī uzticēties ēnu referentiem, ir tīpaši manas grupas Benson kungs. Tak, Herr Formen. Paldies, priekšsēdētāji. Sākuma, gada sākumā šeit 520 kolēģi bija pār šo iniciatīvu par enerģijas efektivitāti, bet eh, šodien mēs redzam, ka komiteja ir eh, atšķirīgiem viedokļiem. Uh, Eh, tas nozīmē, ka plenārsēdē arī balsos eh, dalīti atsevišķi, un tas nozīmē, ka komisija un padome būs iespēja to visu vēl samazināt. Ja eh, mēs šeit tagad sēžam, tad šeit runa ir par jautājumu par līdzsvaru. Visi vēlas, lai Eiropā būtu iespēja ražot. Ražošana nepieciešama varētu attīstīt investīcijas, ražošana nepieciešama arī, lai darba vietas saglabātu Eiropā, bet mums ir vajadzīgas arī jaunas idejas. Uh, ir vajadzīgs spētēji jaunas soļas, arī raugoties uz investīcijām. Tehnoloģijā Rībekungs jau to teica, tieši maziem vidēju uzņēmumi, viņiem milzīgas problēmas ir bezdarbu. Tieši tur daudzas darba vietas aizceļ uz austrumiem. Tas nozīmē, ka cilvēki vairs nevar paši sevi nodrošināt, kas nepieciešams darba vietas jauno tehnoloģiju jomā, jo tās kaut ko varētu dot arī eksporta tirgumu. Un šeit vajadzētu mēģināt uh, atkal šodien satuvināt viedokļus šajā tik ļoti uh, sašķeltajā komitejā, kā tā uh, Kutīris Kutīnes kundze. Vai jūs vēlaties, tad visam īsi varat tagad izteikties. Paldies. Gracias. Jo... Eh, Paldies, priekšēdētāji. Es uh, esmu iesniegusi divus grozījumus. Esmu absolūti par ēku izmaksu samazinājumu, bet eh, šo direktīvu es uzskatu to tādā veidā, kā tā tagad ir, nevarēs piemērot. Nevēlos tagad kā tāda Kasandra saukt velti radīt saucienus, bet īstenībā padomē būs cīņa uz dzīvību un nāvi. Runa ir par mērķiem. Mērķi ir svarīgi, bet kur tad ir instrumenti, lai šos mērķus sasniegt? Mēs visi vēlamies uh, enerģijas taupīšana, bet kur tad ir instrumenti? Piemēram, astotais pāns. Kā ir iespējams, lai visur tiktu radīti jauni tīkli, lai nodrošinātu enerģijas efektivitāti? Bieži vien ir pavisam jaunas sistēmas, viss tiek remontēts un patiesībā pilnīgi neiespējami to visu izdarīt ar tehnoloģiju, kas pat labāk mūsu rīcībā. NV komitejā tika balsots. Tur ir uh, skaitļi direktīvā tie ir samazināti. 3-4 gados mums būs nepieciešama pilnīgi neiespējama revolūcija, lai to visu sasniegtu. Mums būs vajadzīgs ierēģi, kas mērīs šo efektivitāti, bet mums nav tehnoloģijas tam visam. Es labprāt mainītu, piemēram, apkuri šeit ēkā, bet es nesaskatu, kāda ir tehnoloģija, ko to varētu īstenot, ko, ko man darīt. Šie direktīvi, manuprāt, vajadzētu mums būt ļoti piesardzīgiem, jo citādi padomē būs īsts karš. Dalība valstis uh, Eh, šeit eh, varbūt pastāvēs tādas izmaksas, ko, par kuriem nevar nest atbildību. Enerģijas efektivitāte vēsturiskajās ēkās. Tur ir divas iespējas. Vai nu pirmais pants? Nē, trešais pants. Tas ir īstenībā trešais pants. Un uh, tur ir par vēsturiskām mājām, mājām kā vēsturiskām pieminekļiem. Es domāju, ka to vajadzētu, tur vajadzētu izmantot atšķirīgus indikātorus. Uh, un risinājumus šādām vēsturiskām mājām un pieminekļiem. Jo bieži vien tas ir eh, labāk izolētas, tam vajadzētu būt labāk izolētam, tur vajadzētu izmantot pavisam citus indikātorus, jo nevar jau visu mest vienā katlā. Nevajadzētu vispārīgi runāt par ēkām, bet par, eh, tā sakot, par centriem vai kaut kā savādāk noformulēt. Eh, es gribētu dot vārdu vēl eh, Turniskungam. Es lūdzu komisijai saprast. Es nevaru likt gaidīt vēl polijas prezidentūrai, un referentam ir jādod iespēja reaģēt uz teikto. Lūdzu, Klod. Es izteikšos ļoti īsi. Es varbūt atbildēšu tiem, kas nav ēnu referenti, jo ar ēnu referentiem mēs turpināsim darbu šo pēcpusdienu. Protams, nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Kungs, jums ir taisnība, ka mums ir jāfokusējas arī uz enerģētisko nabadzību, un šeit ir pants 6. 7. Un šeit es domāju, ka varētu iestrādāt šo ideju un pilnīgi pareizi, ka Francija ļoti labi izmanto jūs minēto instrumentu, lai efektivizētu šo darbu, un Eiropā, centrālajā un austrum Eiropā būtu jāpārņem šis labais piemērs no Francijas. Un Mezāras kungs. Arī jums ir taisnība centrālajā un austrum Eiropā. Šis jautājums īpaši aktuāls. Kā mēs varētu atbalstīt investīcijas, lai tās uzlabotu energo uh, E, ēku izolāciju. Šeit ir nepieciešams arī apmācības, jums piekrītu, un šeit ir saiknē arī Pola Rībīga teikto. Mums ir vajadzīgi speciālisti, inženieri, arhitekti, tiem ir jābūt labi apmācītiem, un šā iemesla dēļ 13. 14. pantā mēs cenšamies stiprināt e, apmācības ideju un arī uh, Polam ir taisnība, ka mums ir nepieciešams pavadošo pasākumu kopums, arī energointeliģentā Eiropa. Un mēs jau daudz ko darām, lai sniegtu apmācību arī energoefektivitātes jomā un līdzīgi, jo nepietiek tikai ar likumdošanu vien, ir nepieciešams arī kaut kādas citas politikas, nemateriāls politikas, kas papildina vienotru. Podimātes kundze tā ir tikai viena tāda doma. Ja visām privātajām bankām Eiropā uz nākamajiem trim gadiem būtu neierobežoti līdzekļi par vienu procentu, ja nebūtu nekāda nosacījuma piesaistība. Tā jau centrālās bankas direktors arī teica. Un tāpēc, ka mēs esam šajā nenormālajā krīzes situācijā, tāda, tā ir vienīgā iespēja, kā piespies privātās bankas pirkt valsts savu obligācijas. Uh, Kāpēc Eiropas investīciju banka nesaņem tādas pašas nosacījumas kā privātbankas? Kāpēc mēs nedodam iespēju Eiropas investīciju bankai arī šo 1% likmi ar bezgalīgu resursu pieejamību, lai viņi varētu palīdzēt veikt investīcijas energoefektivitātē, transporta infrastruktūrā un tā tālāk? Es domāju, ka šajā uh, komitejā mēs varētu palīdzēt meklēt risinājumu šajā virzienā. Šobrīd ir tā, ka Eiropas investīciju banka vairāk varīja ar nodokļu likmu starpībām, jo mm, tieši akcionāri gal galā saņem vislielāko triecienu, ja kredītreitinga aģentūra piešķir kaut ko zemāku, piemēram, Francija cietīs, ja attiecīgi kredītreitings investīciju bankai celsies. Tāpēc mm, mums vajadzētu dot EIB tādas pašas nosacījumus kā visām privātajām bankām. Kavaljo kundze. Šeit ir saistība ar eh, diskusiju par energointensitāti un mērķiem šai ziņā. Visām valstīm, kam ir negatīva IKP prognoze. Ja mēs viņiem liktu ievērot energointensitātes mērķi, tad šīs valstis nonāktu burtiski neiespējamā stāvoklī, jo pat ja šīs valstis gribētu, viņas vienkārši nevarētu nodrošināt mērķi izpildi Tāpēc mums ir nepieciešams saistīt eh, šeit ar Vikijas arī domu, eh, ka ir nepieciešams eh, kompromiss. Šķiet, ka Gerikungs arī to teica. Tātad energo intensīva industrija ir kaut kas cits, kaut kas atšķirīgs no ēku jautājuma, un tāpēc mums ir jāmeklē risinājums. Es janvārī nākšu klē ar kādu kompromisu, es centīšos atrast risinājumu bez uh, kādu plaisu atstāšanas. Ja mēs gribam panākt 20% mērķis, nu, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai šīs energointensitātes e, indikators, lai tas ne, ne, neradītu kaut kādu plaisas vai caurās vietas pantā. Kelīkungs, jums ir taisnība, kad jūs sakat, ka ir uzņēmumi Eiropā, kas ir izcilības paraugi e, tieši ēku ziņā, tad tādas ēkas būs piekļuva ātrāk pie tirgiem Āzijā un citviet. Nedomājiet, ka šeit ir runa tikai par produktiem, ir arī runa par pakalpojumiem, par finanšu pakalpojumiem, inženieru tehniskiem pakalpojumiem, un mēs varam kļūt par labākajiem pakalpojumu tirgu visā pasaulē, ja mūsu nosacījumi būs izpildīti šeit uz vietas. Vēl viena ideja, ko pauda priekšsēdētājs. Vai mums ir nepieciešams saistoši mērķi vai saistoši pasākumi, lasot manu ziņojumu, un it īpaši lasot to grozījumu, ko es esmu iesniedzis novembra mēnesi. Tur es esmu piedāvājis pielikumu ar detalizētiem nacionālajiem saistošajiem mērķiem. Kā es to izdarīju? Es šo tabulu izstrādāju kopā ar ekspertiem. Vācija varētu būt gandrīt, jo tas ir tieši tas, ko Vācija dara pie sevis, un arī Francija tieši to pašu piedāvā pie saviem pasākumiem. Dānijas prezidentūra iepazinās ar šo pielikumu, devās uz Berlīnu, Londonu un Parīzi, un Madridi arī. Un pirmo sarunu raunda rezultāts ir tāds. Dānijas prezidentūra uh, saka, ka visas iesaistītās valdības ir rēģējušas šādi, ka nav iespēja panākt šos mērķus. Es neesmu gluži apteicies no manas idejas, bet visi tie, kas grib būt profesionāli sarunu vedēji, jums jāsaprot, ka mums tomēr ir jācenšas panākt maksimāli saistošu efektu un cik iespējams tuvāk pie 20% līmeņa. Bet ja mēs sākam sarunas tikai par šo te jautājumu un atdīdam nost visus citus pasākums, tad kādā veidā mēs vedīsim sarunas? Mēs kaut ko sarunam, sarunāsim, bet esam pilnīgi nepiesekti. Kad es biju jauns, es arī tā kā strippokeru uh, um, spēlēju. Es vienmēr biju apģērbies daudzās, daudzās kārtās. Es nekad tāds puslīgs nedevos uz pokeru turnīru, tāpēc, ka mēs spēlējām uz izģērbšanos, un es domāju, ka arī sarunu vešanas kontekstā ir jāņem vērā tas pats šķiet, tagad Girekungam atbildēšu. Ja mums vajadzētu tagad runāt. Un mums bija uzklausīšana ar ekspertiem, un tur skaidri parādījās tas, ka sakarā ar to, ka mēs esam tagad eh, recesija Austrum Eiropas eh, ekonomikas varētu augt apmēram 5 līdz 6 procentu līmenī katru gadu. Un tik vai tā šīs valstis būs zem bāzes līnijas scenārija prognozes, ko izstrādājam 2007. gadā. Es domāju, ka mums ir šāda problēma, ka mums vajadzētu skaidrot reāli, ko nozīmē šie cipari, ko piedāvā komisija. Varbūt dēļ šīs recesijas varētu būt vieglāk sasniegt komisijas mērķi nekā tad, kad tas tika kalkulēts 2007. gadā. Alejo. Kad Alejo runā, jūs vienmēr dzirdat, eh, kāda pieredze viņam sarunās. Protams, koģenerācija Te nav līdzsvarotības, te nav tikai šī kopīgā vietējās apkures un ģenerācijas sistēma. Ir arī citi jautājumi, kas jāņem līdztekus kaut vai energointensīvo nozaru integrācijas jautājums. Tagad vairs nerunāšu par citām detaļām, par kurām jūs runājāt. Holas kundze. Jūs akcentējāt uh, publiskā iepirkuma jautājumu. Es zinu, ka tas ir sarežģīts jautājums. Un kāpēc? Tāpēc, ka rīt, trešdien, komisija nāks klajā ar pārskatītu pamatdirektīvu par publisko iepirkumu. Kāda tad ir šodienas situācija? Tā ir tāda. Kad jūs publicējat aicinājumu, tad jums ļauj pirkt tikai to, kas tiek piedāvāts par zemāko cenu. Un tas ir milzīga barjera. E, piemēram, tagad jūs pērkat leduskapi, jums neļauj iepirkt 3A kategorijas leduskapi, ja tas ir trīs reizes dārgāks par kaut kādu zemāks klases leduskapi, kas eksploatācijas gaitā jums izmaksās trīs reizes dārgāk. Tāpēc es uzskatu, ka jāpasvītro dzīves cikla pieeja. Tas ir jāliek pamatdirektīvā, un tad mēs to varam saistīt ar mūsu direktīvas mm, konceptu. Ja, teiksim, dzīves cikla izmaksas mazinās laika gaitā, ja tās tiek izplestas kādā veidā, tas ietekmēs energoefektivitāti. Vairāk neko neteikšu, jo laika nav. Darbs ir grūts, bet es domāju, ka mēs tiksim galā. Liels paldies! Lies paldies. Es, man ļoti žēl, ka mums tiešām pietrūka laika, bet mums būs jāatrod vēl laiks. Mums bija pusotra stunda, un darba kārtība īstenībā pat nevar paredzēt vairāk, bet mums ir ieradušies viesi, un mēs gribam tādēļ beigt runāt par šo darba kārtību un arī viesiem dot iespēju. Mēs esam iekājuši 15 minūtes, jau sirsnieks paldies, esam pabeiguši šo punktu. Mums ir polijas prezidentūras viesi, un tie, kas vēlas aiziet prom, lūdzu padomāt par to, ka pēc tam mums būs uh, jāsatiekas, jo būs tās nelielas svinības beigās.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 gribētu ķerties klāt nākamajam darba kārties punktam. Mums ir uh, prieks un gods profesoru Kalinčki. Viņš ir ekonomikas ministrs atbildīgs par enerģētiku. Viņš pārstāv Polijas eh, prezidentūru. Mēs viņu jau pazīstam, esam tikušies pie viņa vairāk kārt un negribētu teikt eh, nekādus garus ievadvārdus, bet vienīgais varbūt jūs varētu uh, uh, drusku mierīgāk uzvesties. Ja gribat atstāt zāli, tad lūdzu dariet to klusām. Tad Kalinska kungam dotu vārdu, lai viņš varētu mums pastāstīt, un pēc tam mums būs iespēja arī viņam uzdot jautājumus. Tātad sirsnīgi sveicu uh, eh, profesoru eh, Kalinska kungam. Tagad uh, laiks jums uh, runāja. Panie Przewodniczący, Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, šodien man ir tas gods jums sniegt eh, īsu informāciju par to, kā eh, padome ir strādājusi un beigs prezidentūru enerģētikas jautājumā un telekomunikācijās un arī par konkurences spējas, konkurences eh, spējas eh, padomi polijas prezidentūžu laikā. Pirms es sākšu runāt par šo pirmo daļu, vēlētos teikt, ka darbs padomē, to ir ļoti grūti iedomāties, ja nepiemin, ka Ungārijas prezidentūra jau no savas puses eh, bija iekūties ļoti lielu darbu šo jautājumu risināšanā. Ungārijas prezidentūras laikā Eiropadome, Eiropas Savienības padome enerģijas jautājumos izstrādāja un pieņēma secinājumus, kas eh, arī mums sniedza vadošas norādes, kā strādāt enerģētikas sektorā. 2011. gada jūlijā mēs eh, runājam galvenokārt šeit par eh, diviem jautājumiem - par enerģētikas eh, ārlietu politiku un ar direktīvu enerģētikas efektivitātē. Kad runa ir par pirmo tematu, kas galvenā ir pirmā prioritāte polijas prezidentūrai, par to ir jāsaka, ka vislielākais panākums ir, ka 24. novembrī 2011. gadā padomu pieņēma secinājumus par to, kā eh, stiprināt enerģētikas ārlietu politiku. Sarežģītās eh, sarunas parādīja, ka Eiropas Savienība tā ir tāda vienota un saskaņota pieeja, nepieciešama strādāt pie šī jautājuma. Un parādīja arī, cik svarīgi ir, lai Eiropas Savienība starptautiskā līmenī runātu vienā balsī. Vēlos jums eh, teikt, eh, kādi ir svarīgākie elementi secinājumos kurus eh, pieņēma padome satiksmē telekomunikācijas un enerģētikā un ko Eiropadome 9. decembrī 2011. gadā pieņēma. Pirmkārt, nepieciešama koordinācija ārējai dimensijai Eiropas eh, enerģētikas politikā un skaidri jāparāda arī instrumenti, kas uh, realizē šo politiku, ņemot vērā uh, kompetenci sadalījumu starp Eiropas Savienību, dalību valstis un Eiropas Savienības uh, institūcijas saskaņā ar līgumiem. Otrakārt, eh, pastiprināta sistēmu sadarbība, izstrādājot eh, kopīgu nostāju starp dalību valstīm un Eiropadomi, nodrošināt regulāras diskusijas padomē par uh, transportu, telekomunikācijām un enerģiju, kā arī ģenerāla direktoru tikšanās, kas atbildīga par e, enerģētiku un tās ārpolitikas aspektiem. Treškārt, kataloga sastādīšana starptautiskajām organizācijām, kurās Eiropas Savienība e, pārstāv e, saskaņotu un koordinātu pozīciju. Ceturkārt, mums ir jāuzsver, kā pastiprinātā ārlietu dimensija enerģētikas politikā Eiropas Savienībā ir noteikti nepieciešama. Uh, lai nodrošinātu tās trīs pīlāru efektivitāti, proti konkurences spēja, ilgspējīga attīstība un enerģētikas nodrošinājums. Piekārt ir jāgarantē, ka solidaritātes izpratnē Eiropas Savienība atbalstīs eh, visas tās dalību valstis, kuras pieprasīs šādu palīdzību divpusējās eh, sarunās ar trešajām valstīm. Saskārt, mums ir eh, jāliek jauni impulsi, lai pastiprinātu un paplašinātu enerģētikas kopienu, kā arī līgumu par enerģētikas hartu. Septiņkārt, eh, pastiprināt sadarbība Eiropas Savienībā trešajām valstīm, pamatoties uz enerģētikas iekšējo tirgu, pateicoties uh, standārtu pietuvināšanās starp Eiropas Savienību un Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Astokārt, enerģētikas drošības pastiprinājums, attīstot infrastruktūras, lielāka transporta eh, nodrošināšana enerģētikas izēvielām un labāka drošība eh, kodolenerģija, kā arī um, ieguvas vietu nodrošinājums. Deviņkārt eh, principu katalogs, uz kura pamata enerģētikas partnerība varētu noslēgt ar trešajām valstīm. Desmitkārt uh, proti izstrādāt jaunas iniciatīvas eh, stratēģisko partneri attiecību ietveros ar Krieviju, ASV, Indiju, Ķīnu, Dienvidāfriku un Brazīliju. Šeit ir īpaši jāņem vērā jauna nolikuma parakstīšana starp Eiropas Savienību un Krieviju, kā arī jauno enerģētikas ceļu, kāda sadarbība ar Krieviju līdz 2050. gadam. Pie svarīgākajiem panākumiem ir pieskaitāms tas, ka Eiropas komisija ir piekritusi tam, ka dalība, tā atbalstīs dalību valstu divpusējās sarunās eh, par enerģētikas jautājumiem ar trešajiem valstīm. Pašlaik padome strādā pie kopīga, kopīgas nostājas Eiropas komisijas priekšlikumam par sistēmu, kādā veidā nodrošināt informācijas apmaiņu starptautiskā nolīguma ietveros. Šis instruments mums sniegs lielāku caurskatāmību un uh, atvieglinās mūsu sarunas ar trešajām valstīm un izēvielu piegādātājiem. Man nav nekādu šaubu par to, ka sadarbībā ar uh, Eiropas parlamentu kas jau strādā pie ziņojuma par šo jautājumu. Dānijas prezidentūra to visu varēs pabeigt ar labiem panākumiem. Polijas prezidentūra pamazām virzās uz beigām. Šīs prezidentūras laikā mēs uh, strādājam arī pie enerģijas efektivitātes uh, direktīvas. Mums ir izdevies uh, sagatavot tekstu, kas uh, atspoguļo situāciju padomē Tieši tāpat kā progresa ziņojumā par darbu, kas uh, ir uh, transporta, telekomunikācija un enerģētikas padomē veikts 24. novembrī. Mēs šeit vēlamies lielāku elastību, elastības mehānismus, bet vienlaikus mēs vēlamies saglabāt arī augsta līmeņa mērķus un eh, vēlamies saglabāt elastīgu un veidot elastīgu likumdošanas ietvaru, lai enerģētikas efektivitāti varētu nodrošināt eh, paaugstināt par 20% līdz 2020. gadam. Prezidentūra uzskata, ka pašreizies teksts veidos labu pamatu nākamajai prezidentūrai tā, lai jau agra starpinstitūcija vienošanās ar Eiropas parlamentu varētu tikt nodrošināta. 9. decembrī Eiropadomi starp citu savos secinājumos aicināja uh, to visu nodrošināt. Polijas prezidentūra atbalsta arī to, kā tika sasniegts progress, veidojot iekšējo tirgu elektrībai un e, dabasgāzē. Šo darbu vajadzētu pabeigt līdz 2014. gadam. Šeit uh, jo daudz kas tiek darīts dalību valstīs, bet arī regulējušās iestādēs un uzņēmumos, kas nodrošina um, transportēšanas sistēmas, bet arī ACR, ENSO un Eiropas komisijā. Runa ir par to, ka attiecīgās normas tiks izstrādāts un harmonizētas, it īpaši, kad runa ir par tirgu un tīkliem. Turklāt arī vēl reģionālās iniciatīvas ir jāveicina un uh, ir eh, jāstrādā attiecīgas normas pār iekšējo tirgu. Šeit Ungārijas prezidentūra jau ir veikusi iepriekšēju darbu, un tā mēs 2011. gada oktobrī varējām pieņemt regulu par enerģijas tirgus uh, eh, caurskatāmiem, tā saucamo remit regulu par enerģijas uh, eh, vairumtižniecību. Arvien lielāka enerģijas uh, tirgus uh, integrācijai ir nepieciešama nepārtrau, nepa, konsultācija procesa dalību valstīm, ir īpaši tad, ja runa ir par lēmumiem, kas uh, atstās ietekmi uz Eiropas Savienības enerģijas miksību sajaukumu uh, un uh, kas ietekmēs arī dalību valstu enerģijas tirgu. Secinājumi no dažādām tikšanās uh, sanāksmēm, ko ir sarīkojis Polijas prezidentūra, piemēram, neformālā tikšanās, mirzu tikšanās par enerģijas jautājumiem, uh, Breslavā, eh, Vroclavā septembrī parādīja, ka šī problēma eh, ir jārisina Eiropas Savienības līmenī. Gribētu jūs, eh, jums norādīt arī uz vairākiem projektiem, pa kuriem, jau, pa kuriem sākt jau darbs padomē. Pirmkārt, tas ir regulas projekts par trans Eiropas enerģijas tīkliem, TTE. 19. septembrī ministri par enerģetikas jautājumiem tikās neformāli un formāli 24. novembrī. Risināju šo jautājumu, un tur izvērtās diskusija par TNE programmas nākotni. Pēc uh, regulas projekta publicēšanas un to veica Eiropas komisija. Padome varēja nodarbināt darba grupu, lai strādātu pie šī strateģiskā dokumenta. Regulas projekts par naftas ieguves platformām, bet tas ļoti svarīgi, ja mēs atceramies, kā bija Meksikas līdzi kāda katastrofa, tad man nav nekādas šaubas, ka Dānijas prezidentūra kopā ar Eiropas parlamentu turpinās sarunas, lai šos abus likumdošanas priekšlikumus uh, izstrādātu līdz galam. Nākamai mēneši gan padomē, gan parlamentam nozīmē ļoti lielu un aktīvu darbu. Šeit runa būs par uh, pastiprinātu sadarbspēju enerģētikas iekšējā tirgū un par ilgspējīgu attīstību, kā arī enerģijas piegādes drošību. Vēlos saviem Dānijas pēctečiem vēlēt labus panākumus darbā jo šis jautājums, šī joma ir saistīta ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Esmu pārliecināts par to, ka Valdemārs Pavlaka kungs, viņam līdz šim ir izdevies uh, runāt uh, veiksmīgi ar parlamentu, tā arī mans Dānijas uh, pēctecis uh, var rēķināties ar jūsu sadarbību un jūsu atbalstu, lai pēc sešiem mēnešiem viņš ar jums varēs tikties, lai pateiktu, ka šis laiks ir ļoti labi izmantots un bijis ļoti laba sadarbība. Tagad vēlos eh, um, pieskarties savas uzstāšanās otrajai daļai. Konkurences spējas padome tagad gribētu to pastāstīt. Uh, tur, kur bija runa par rūpniecības jautājumiem. Teic sekojošo stratēģijas 2020 ietvaros, uh, tur bija divas flagmaņa iniciatīvas bija komisijas eh, paziņojums par integrēto rūpniecības politiku globalizācijas eh, ietveros. Tas tika publicēts, un tur mēs redzam, cik svarīga ir rūpniecība, lai nodrošinātu Eiropas eh, labklājību un arī Eiropas Savienību padarītu par tirgus līderi un inovāciju avotu kopš šī dokumenta uh, publicēšanas ir pagājis jau viens gads, un kopš šī laika mē, ir bijušas daudzas iniciatīvas, kuras uh, sniegtu iespēju Eiropas rūpniecībā kļūt vēl konkurētspējīgākai. Piemēram, standardizācijas pakete par to jautājumu darbi ir pavirzījušies ļoti uz priekšu. Mums ir arī uh, par pārskatu par mazo biznesa aktu, par sociālo atbildību uzņēmumiem, kā arī par uh, mazo vidēju uzņēmumu uh, internacionalizāciju. Polijas prezidentūru atbalstīja daudzas dalību valstis un uh, arī iniciatīvas vēlos pasvitrot, kas ir īpaši svarīgs rūpniecībai, ir īpaši mē, tādēļ, ka mēs stāvam ļoti lielu globālu izaicinājumu priekšā. 29. septembrī pieņēmām secinājumus un tajos pasvītrojām to, ka mēs. Uh, vēlamies nodrošināt nepārtrauktību regulējumā rūpniecībai. Dažādas nozares, dažādi sektori, tām ir jāpielāgojas eh, jauniem izaicinājumiem, tādēļ ir svarīgi veidot ar rūpniecības uzņēmumiem dialogu. Mūsu secinājumi pasvītroja to, ka mēs uh, savu labklājību Eiropas Savienībā varam uh, palielināt. Padome pasvītroja arī to, cik svarīgi ir uh, katru likumdošanas uh, iniciatīvu īstenot, kas varētu palielināt Eiropas Savienības konkurētspēju, it īpaši tajos jautājumos, kur šīs iniciatīvas var tūlīt pat arī īstenot. Šeit arī Eiropas komisija mums palīdzēja. Tā izstrādāja analīzi Eh, par konkurētas spējas pārbaudi. Tas mums ir īpaši svarīgi. Mūsu secinājumos mēs eh, teicām, ka augstākā ekspertu līmenī m, mm, precīzi pārbaudīsim noteiktas iniciatīvas. Es domāju, ka šādi dokumenti ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī dalību valstu līmenī varētu būt interesanti. Sākumā, decembra sākumā, padome pieņēma arī secinājumus par flagmaņu iniciatīvām. Šeit mēs vēlējāmies paraudzīties, kas šajā jomā jau ir ticis izdarīts. Arī par sociālo atbildību, kas jau uzņemas uzņēmumiem. Polijas prezidentūra arī par Eiropas patentu aizsardzības jautājumu ir strādājusi, un eh, ir īpaši raugoties no konkurences spējas viedokļa. Paziņojums par rūpniecības politiku un izaicinājumu Eiropai vēl ar vienu ir ļoti lieli. Mēs to īpaši redzam Eiropas Savienībā un tajā atmosfērā, kurā un ka tiešām attīstības perspektīvas ir vājākas. Tas ir saistīts ar ekonomikas krīzi, ar augstākajām enerģijas un izēvielu cenām un ar nepieciešamību konsolidēt budžetu. Šajā situācijā mums ir jādara viss, lai nodrošinātu un veicinātu ekonomikas izaugsmi. Vienlaikus mēs nevaram pieņemt tādus lēmumus, kas atstātu negatīvu ietekmi uz eh, ekonomikas izaugsmi. Mums jārēķinās ar to, ka nākamais gads šeit uh, neieviesīs nekādus lielus uzlabojumus. Tādēļ Eiropas Savienība un dalību valstis ir jauna uzdevuma priekšā, kas nodrošinātu konkurences spēju, kas veicinātu rūpniecības konkurences spēju un radītu jaunas darba vietas. Polijas eh, prezidentūra ir parādījusi rūpniecības jomā, ka tas viss izdosies. Ličnējie darbi ir uh, noslēgušies ļoti labi, tādēļ, ka mums bija ļoti laba diskusiju atmosfēra. Sapotā mēs eh, jūlijā kopā ar rūpniecības pārstāvjiem eh, runājām, un septembrī Gdaņskā mums būs saruna par uzņēmumu sociālo atbildību, bija saruna par uzņēmumu sociālo atbildību. Oktobrī Krakovā bija uh, Uh, tikšanās ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem par uh, iekšē tirgus padziļināšanu. Es ceru, ka šī sadarbība būs uh, nepārtraukta, jo Eiropā mums ir nepieciešama rūpniecības bāze, kas patiešām būtu spēcīga, moderna, inovatīva un daudzveidīga. Noslēgumā es vēlētos um, jums izniegi pateikties, vēlētos priekšēdētājam Roila kungam teikt sirsnīgi paldies. Paldies par atbalstu mūsu darbā. Vēlos teikt paldies arī šīs komitejas deputātiem, jo bez jūsu aktīvas līdzdarbības mēs nebūtu sasnieguši tik labus rezultātus, ko esam sasnieguši polijas prezidentūras noslēgumā. Paldies! Herr Kaliski darf den Dank zurück. Kaliska kungs, eh, es arī jums vēlos pateikties. Domāju, ka kolēģi, kuri pēdējos mēnešos ir strādājuši kopā ar Polijas prezidentūru. Um, nu, redzēju, ka tas viss bija ļoti patīkami sadarbība ar jums. Jūs strādājat ļoti aktīvi, ļoti pārliecinoši un tieši uh, tā daļa, ko jūs pieminējat noslēgumā, proti, ka Eiropai vajadzētu uzmanīties, ka rūpniecībai Eiropā vajadzētu tiešām būt tādā, ka tā ir arī nākotne. Tas bija arī Polijas prezidentūras būtisks jautājums. Man tāds iespējas, ka to nevar tiešām par biežu atkārtot, ka tas ir jāatkārto vienmēr pieņemot politiskus lēmumus, tas to nedrīkst aizmirst. Tieši pirms jūs atnācāt, mums bija ļoti interesants debats par enerģētikas efektivitāti. Cerams, ka mēs eh, pieņemot lēmumus noslēgumā domāsim par to, ko mēs runājam šeit, runājam par eh, pamatprincipiem, proti, ka gribam veicināt rūpniecību. Labi, bet tagad pietiekušies vairāki runātāji Hibneras kundze. Dziękuję bardzo. Y Wypowiedzi e, pana profesora. Lielas paldies! Ministrs vairāk kārtīgi pasvītroja prezidentūras lomu rūpniecības politikas izstrādē tieši kā arī strādājot pie energodrošības jautājumiem, pie dažādu energoresursu izmantošanas. Vēl pavisam nesen notika arī samits Durbānā, un šīm samitam būs ļoti liela ietekme uz mūsu ekonomisko attīstību. Tāpēc man ir šāds jautājums. Kāda kādā veidā ietekmēs Durbānā uzņemtās saistības mūsu ekonomiku, teiksim, samiz, emisiju samazināšanas ziņā. Jā, eh, Kaliska kungam došu vēlreiz vārdu atbildē. Pagaidiet, Gire kungs vēl ir pieteicies, varbūt, ka vispirms viņš varētu izteikties, ja jūs piekritīsiet tam. Vispirms tad Gireka kungs. Ja mam dva pitāņa, jeden. Paldies, man ir divi jautājumi. Viens ir par eh, patentu sistēmu. Polija nesen slavēja daudzi, arī Barozo kungs. Mēs saņēmām, Polija saņēma uzslavas par to, ka ir panākti būtiski panākumi, sasniegumi. Ir pat eh, grozījumi regulai, kas ir iesniegti. Tad bija tāda ideja licencēšanas ziņā sadalīt Eiropu kaut kādās kategorijās, un 50% līdzmaksājums patentu aizsardzībai arī tika apspriestas. Kādā veidā mēs definēsim tirgu šajā jomā? vai mēs to sasaistīsim ar iedzīvotāju skaitu, vai arī izmantosim kādu citu indikātoru. Un mans nākamais jautājums, faktiski variesiet atbildēt ar apgalvojumu vai noliegumu. Un tas jautājums ir šāds. Es jau to pašu arī šodien vaicāju mūsu referentam energoefektivitātes jautājumos un neko nesadzirdēju kā atbildi. Vai Eiropas Savienības valsts, kā dalībvalsts, vai ir iespējams palielināt energoefektivitāti līdz tekus energopatēriņu palielināšanai? Vai tas ir iespējams? Labi, to mēs visu pieksim. Tagad, eh, Kalīsko kungs, tagad jums vārds. Odpowiadając na pytanie. Atbildēšu uz kundzes jautājumiem. Runājot par Eiropas Savienības dalību valstīm. vai arī apskatot Eiropas Savienību kopumā, ir varbūt vienpusēju apņemšanās samazināt eh, patēriņu, tas eh, neko nedos, ja paralēli tam arī citas valstis neuzņemsies līdzīgas saistības. Ja mēs vienpusē kaut ko samazinām, tad tas vienpusē arī samazinās Eiropas Savienības konkurētspēju. spēju. Mums ir oglekļa noplūdes fenomens, ogleklis e, kaut kur pazūd, un dēļ šīs noplūdes emisiju līmenis pieaugs un nevis samazināsies. Durbanā valstis vienojās par to, ka līdz 2015. gadam valstis varētu vienoties par globālu vienošanos, kas attiektos uz visām valstīm, arī uz jaunatīstības valstīm. Tur samazināšanas mērķi būtu obligāti visām valstīm, atkarībā no emisiju līmeņa. Vai Eiropas Savienības veiktā uh, politisko un tehnisko jautājumu koordināciju. Mēs koordinējam savstarpēji šos jautājumus tehniski un politiski. Mēs norunājam, ka mēs runāsim vienā balsī Durbānā, paudīsim vienu viedokli. Un mēs izdarījām to, kas bija ierakstīts Eiropas Savienības mandātā, ko oktobra mēnesī apstiprināja vides padomē. Tas bija tāds lēmums par platformas izveidošanu, lai uz tās pamat varētu noslēgt vienošanos nākotnē. Tā bija vienošanās par ceļiem, kādā veidā valsts, kas parakstīs šos, šo vienošanos, varētu virsīties uz mērķu sasniegšanu. Tad mēs uzskatām, ka tas ir panākums. Kāpēc? Tāpēc, ka tika panākta līdzsvarota vienošanās par to, ka kā nākotnē pēc gadiem būs panākta vēl viena vienošanās, kas turpinās Kyoto protokolu. Uh, Tagad atbildēšu Gireka kungam. Varētu atbildēt šādi. Jūs vaicājāt savu jautājumu saistībā ar energoefektivitāti. Īsumā teikšu jā ir iespējams palielināt energoefektivitāti vienlaicīgi nesamazinot energoresursu patēriņu. Un atbilde par vienoto patenta sistēmu ir šāda. Polijas prezidentūras mērķis bija turpināt iesākto darbu ar patentu likumdošanas paketi. Vienlaicīgi mēs gribējām arī ievērot tos kompromisu risinājums, par kurām valstis jau ir vienojušās pēc 30 gadu garajām sarunām. Šādas situācijas, līdzvarot situācijas panākšana bija sarežģīta, jo Itālija un Spānija arī runāja par koordinācijas jautājumiem. Un es ļoti ceru, ka prezidentūras panāktais risinājums ir tas, kas būs pieņemams visiem, arī šīm valstīm. Tagad, pateicoties šim risinājumam, Itālija ir gatava parakstīties zem dokumenta par vienoto patentu tiesu, un mēs esam ļoti gandarīti par kompromisu, ko mēs panācām ar parlamentu. Turklāt tas ir arī vienkāršots likumdošanas piemērs mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem. patenti trijās valodās - angļu, vācu un franču valodās. Šis valodu jautājums bija viens no pašiem delikātākajiem jautājumiem. Mums vajadzēja šo jutīgo jautājumu sakārtot mūsu prezidentūras laika. Sistēma, kas balstīsies uz trimalodām, ko lieto arī Eiropas patentu birojas, ir vienīgais ceļš, kā mēs varējām vienoties. Tas bija vienīgais veids, kas bija pieņemams pilnīgi visiem. Ja tas tā nebūtu, tad mēs nebūtu varējuši panākt risinājumu, un tad mēs būtu ķērušies pie pēdējā salmiņa. Un tas būtu tad vēl ciešākas koordinācijas mehānisms. Gribētu īsumā kaut ko teikt arī par sadarbību starp patentu birojiem šāda sadarbība būtu ļoti laba un izdevīga valstīm, kur patenta aktivitātes nav īpaši plašas kopumā. E, mums ir labi paveicies. Kolēģi Ransdorf kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir īss. E, šeit Eiropas parlamentā mums bija ziņojums par par um, raktuvju slēgšanu. Es zinu, ka uh, ogles ir ļoti svarīgs resurs Polijā, tāpēc es gribētu zināt vairāk uh, no Polijas prezidentūras. Kā jūs vērtējat šo rezultātu? Vai uh, jūs šķiet, jums šķiet, ka tas ir labs risinājums, ir tīpaši respektējot tīrās ogļu tehnoloģijas? Odpowiadając na to pytanie, Atbildu uz šo jautājumu un apstiprinu jūsu apgalvojumu, ka šī industrija ir ļoti svarīga Polijas valstī. Un tas ir svarīgi ne tikai Polijas valstī, bet arī plašāk. Mums ir E, problēmas. Ko tas nozīmē tīrs, nepiesārņots gaiss? E, tas nozīmē, ka mēs palielinam energoresursu ģenerēšanu e, no 20 līdz 30 procentiem, tagad būs līdz 60 procentiem citās spēkstacijās ražota enerģija. Mēs runājam arī par ceļakarti enerģijas jomā līdz 2050. gadam. Par to tiek runāts arī augsta līmeņa darba grupā. Mēs uzskatām, ka tīras oglekļa tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, ko jūs saprotat ar šo nosaukumu, ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, un tas ir mūsu uh, politikas neatņem sastāvdaļa. Mēs polijas prezidentūras laikā dažādos formos ļoti, bēž, ļoti bieži esam runājuši par šo tematu dažādos formos. Neviens vairāk nav pieteicies runāt, tad es šo darbas kārtību punktu varu pabeigt. Gribētu sirsnīgi sveikt, pateikties jums, profesor Kalinska kungs un arī polijas valdībā es personīgi uzskatu, ka tas bija, tā bija ļoti lieliska prezidentūra un lieliska sadarbība. Jūs uh, eh, īstenot ne tikai dažus projektus un tos novadāt pie pozitīva rezultāta, bet varbūt kā vēl interesantāk un ilglaicīgi arī ir svarīgāk, ka jūs esat uh, parūpējušies par to, ka Eiropas politiskajā debatēs ir uh, eh, nieviesies tās reālisma pieskāriens, un arī jūs tā ļoti rūpīgi e, interesējāties un virzījāt uz priekšu tieši rūpniecības intereses. Tas ir e, ļoti labi, tas palīdzēs, un nākamajos gados mūs tiešām arī atbalstīs mūsu darbā. Mēs noteikti arī turpināsim sadarbību arī citā kontekstā. Sirdnieks, paldies jums par informāciju, par labo sadarbību. Lūdzu, pasakiet arī visiem saviem darbiniekiem šo pateicību. Sirdnieks, paldies! Ja jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować. Es arī gribētu pateikties priekšsādātāja kungam, visiem deputātiem, liels paldies, komitejas locekļiem. Bez jūsu palīdzības, kungi, mūsu prioritāšu un uzdevumu realizācija būtu neiespējama. Un no visas sirds prezidentūras vārdā es gribētu novēlēt visu visiem, visiem veiksmi un arī Danijas prezidentūrai panākums. So, damit ist diese Sitzung geschlossen. Līdz ar to beidzam sanāksmi. Kā jūs zināt, eh, vēl kādas viena vai piecas vai desmit minūtes drusīm pacelsim klauzītas, eh, tepat pie durvīm jau gads beidzas, un eh, visiem, kuriem ir laiks, lūdzu, esat laipni aicināti mums pievienoties. Paldies!